Favore. Al punto primo l'approvazione dell'ordine del giorno, non ci sono. Cienījamie kolēģi, sāksim darbu. Un vispirms ir darba kārtības apstiprināšana, neviens neiebilst, viss ir apstiprināts. Meiksera kungs, uzreiz varam ķerties klāt uh, trešajam kārt, darba kārtības punktus, punktam. Ceturtajam. Grozījuma izdarīšana regulā, ar ko izveido trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsoja dalībās tārējas robežas, jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, ar kuru pilsoņiem, uz kuru pilsoņiem šīs prasība neatiecas. Andrēs Kovačevs ir mūsu referents, atbildīgā komiteja ir Libe. Un te ir uh, Dijas Demega Garcia Consuera no šīs komitejas referents un ļausim mūsu referentam izteikties. Cienījamie kolēģi, vispirms vēlos mīļi pateikties jums visiem par priekšlikumiem. Esmu iestrādājis jūsu priekšlikums manā atzinumā, paskaidrojumā. Gadiem ilgi mums bija zināmas problēmas ar Ķīnu un Taivānu, taču tagad situācija ir uzlabojusies. Un pateicoties tām, kā starp abām valstīm ir uh, sākušies tiešie lidojumi, un tā saucamās ECFA nolīgums arī ir noslēgts. Attiecības ar Taivānu un Eiropas Savienību arī virzās pozitīvajā virzienā, un arī tirzniecības apjomi ir pieauguši, kā arī uh, akadēmisko aprindžu un uzņēmēju um, apmaiņa notiek diezgan pozitīvi. Taivāna sadarbojas arī ar citām valstīm, kas ir savu dalību valstis, piemēram, Dienvidkoreja un Japāna, kas atrodas tajā pašā reģionā. Taivānas IKP e, uz iedzīvotāju ir kā 33 tūkstoši dolāru. Un tādēļ šobrīd ir priekšlikums mainīt Taivānas pases veidolu. Mans priekšlikums šis ļoti patīk. Un šobrīd visi Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, izņemot Bulgāriju, Kipru un Rumānijas pilsoņus, kā arī Schengen zonas pilsoņi no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts, izmanto bezvīzu režīmu ar Taivānu saskaņā ar savstarpīgumu principu. Taivānas valdība ir apņēmusies pirms 2010. gada beigām atcelt vīzu prasību pārējiem trim Eiropas Savienības dalību valstīm, un lai gan mēs atzinīgi vērtējam Taivānas valdības nodomu attiecināt bezvīzu režīmu uz visām, 27 Eiropas Savienības dalību valstīm tomēr gaidam, lai tas būtu izpildīts pirms šā Eiropas Savienības pasākuma pieņemšanas. Šeit jārunā vēl par citu teritoriju, kas ir ASV piedarošais mazais Ziemeļa Marianas sala arhipelāgs, kur ir mazāk nekā 90 tūkstoši iedzīvotāji, kas ir ASV pasturētāji, ir iekļaut arī priekšlikumā. Manā priekšlikumā ir teikts, ka Eiropas parlaments turpina uh, aicināt Taivānas uh, valsti piedalīties starptautiskā organizācija darbībā, un mēs to iekļausim atzinuma argumentācijā. Un tad es arī uzskatu, ka ir jāatgādina, ka Eiropas Savienība un tās dalību valstis uzskata, ka Ķīna ir vienota valsts un neatzīst Taivānas neatkarību un suverenitāti. Uh, nedz vīzu režīms, nedz arī konsulārais režīms vai privātiesība režīms nekādā veidā neierobežo nostāju par teritoriju status saskaņā ar startautiskajām publiskajām tiesībām. Šobrīd neviens grozījums nav iesniegts, un līdz ar to es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo atzinumu. Paldies! Lielas paldies, cienījamo deputātu! Paldies par šo informāciju! Jūs tik ļoti labi pārliecinoši visu uzrakstījāt, ka neviens pat negribēja nekādu grozījumu iesniegt, tāpēc pēcpusdienā balsosim par jūsu atzinumu. Tiešām paldies, ja neviens nekomentē, tad ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punktam. Un es tagad skatos apkārt, un persona, kas ir atbildīga par atzinumu sagatavošanu, nav klāt. Lūdzu. Un ir daži komentāri, es mēnu referents Vai es varu izteikties par, par ap Taivānu, gribu runāt par vīzu režīmu? Nu, tas, ko es gribu teikt, es gribu papildināt kolēģi teikto, ka Ķīnas valdība neiebilda pret šādu priekšlikumu, līdz ar to mēs negaidām nekādus diplomātiskos sarežģījumus šajā kontekstā. Te pašā laikā mēs šobrīd gaidām to, ka Bulgārijai Bulgārijas, Kipras un Rumānijas pilsoņiem ir joprojām ir vajadzīga vīza, un mēs ceram, ka šis jautājums tiks risināts pēc iespējas ātrāk, un pat pēc, pirms tiks pieņemts mūsu pašu lēmums. Paldies! Grazie, e, credo, ka dovēmus uz. Lielas paldies par šo informāciju. Es domāju, ka jā, ir vajadzīgs pāris minūšu pārtraukums, un tad ieradīsies nākamā ziņojuma referents. Nu tad īsts pārtraukums. Diciamo 10 minūti. 10 minūti di sospensione. 10 minūtes, 10 minūšu pārtraukums, lūdzu. Ceru, ka pietiks ar to. Un atradīsim Urkīsa kundzi par to laiku. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 5. Accordo. Cienījamie kolēģi, piektais darba kārtības punkts. Runāsim par attiecībā ar iestāžu nolīgumu par sadarbību budžeta jautājumus. Tā kā tagad ir Lisabonas līgums spēkā, mums ir jārunā par starptautiskā nolīgumu attiecībās budžeta disciplīnu. Šajā nolīgumā ir ļoti skaidri norādījumi par jautājumiem, kas ir saistīti ar kopējo drošības un aizsardzības politiku un šīs politikas finansējumu. Un te vēl ir jāatceras par ārējo politiku. Un tieši tādēļ mūsu komitejai ir liela interese par nolīgumu grozīto tekstu. Komisija mums ir iesniegusi jaunu tekstu. Un uh, tur savukārt par kopēju drošības un aizsardzības politiku noteikumi gandrīz vai nav mainījušies, taču Lisabonas līgums pieprasa kaut ko citu. Mūsu referente Munīs D. Urkvizas kundze ir izskatījusi šo tekstu un piedāvājis dažus grozījumus tā, lai Eiropas parlamentā lēmēja tiesības tiktu pilnībā ievērots un lūdzu referente. Paldies priekšsēdētāji! Lisabonas līgums piedāvāja mums jaunus noteikumus, arī Eiropas parlamentam ir jaunas tiesības un kompetences attiecībā uz budžetu un uz ārējiem politikam, tādu kā kopējo drošības un aizsardzības politiku, un tas nozīmē, ka mums ir jāiz, jāpārbauda, jāpārvērtē starp institūciju nolīgums attiecībās budžeta aspektiem. Iepriekšējais līgums tika noslēgts 2006. gadā, līdz ar to ir jāievieš grozījumi. Tad šajā gadījumā komisijas savā priekšlikumā iestrādāja tikai tehniskas izmaiņas. Mans priekšlikums savukārt ir piedāvāt reālas izmaiņas, kas atbilstu pamatlīguma ne tikai burtam, bet arī garam. Manā Un dokumentā ir ļoti konkrēti priekšlikumi, konkrēti grozījumi, kā mēs varētu mainīt komisijas tekstu. Un ko mēs šeit vēlamies panākt? Un lūdzu, cienījamie kolēģi, izrunāsim tagad šo priekšlikumu. Doma ir tāda, ka mums būtu nepieciešams regulārās konsultācijas ar komisiju par budžeta procedūru, plašākā informācija un caurskatām te informācijas plūsma. Un ir ļoti skaidrs, ka mums ir politiska atbildība, līdz ar to mums ir jāsaņem informācija no komisija par misijām, par kopējo aizsardzības un drošības politiku. Šādā veidā mēs varēsim iestrādāt mūsu idejas attiecīgā veidā un uh, runājot par misijām, pirms kāda misija dodas kaut kur, ir nepieciešams konsultēties uz parlamentu, mūsuprāt, tas ir loģiski, un tad mēs varēsim pārbaudīt misijas atbilstību kritērijiem un vajadzības gadījumā izmantot arī ekspos pārbaudes uz šādām misijām. Tāpēc arī manis piedāvātie grozījumi šobrīd palīdz uzlabo konsultāciju procesu, kas jau tagad notiek starp komisiju un parlamentu, un mēs gribētu, lai būtu vismaz piecas sanāksmes gadā, un vajadzības gadījumā varētu būt pat papildu sanāksmes, ja ir kādi budžetu priekšlikumi. Un tad, manuprāt, priekšlikums būtu sasaukt ārlietu komitejas un budžeta komitejas paplašināto biroju locekļu un jā, pieaicināt arī attiecīgos referentus. Vēl viena lieta, kas mums ir vajadzīga, ir informācija par misiju rezultātiem. Tādā veidā mēs varēsim labāk nodrošināt operatīvo vadību un vajadzības gadījumā arī plānot nākamās misijas. Un vēlreiz teikšu, ka tas attiecas uz kopēju drošību kopējās drošības un aizsardzības politikas caurskatāmību. Ar parlamentu ir jānodrošina konsultācijas, tās ir obligātas. Un tad vēl mums ir jāsaņem informācija par uh, finanšu līdzekļu izlietošanu, ja tas notiek ārkārtas gadījumā, ja ir steidzamība, steidzam vajadzīgs finansējums. Un šeit komisija ir jānosūta informācija parlamentam, ja komisija pieņem kādu lēmumu. Un es ceru, ka mūsu kolēģi varēs atbalstīt šos priekšlikums, jo kas šeit ir pēc būtības ir vienkārši iestrādātas normas, lai parlaments un konkrēta ārlietu komiteja varētu baudīt mūsu tiesības, kas ir iekļautas Lisabonas līgumā gan attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku, gan arī uz kopējo ārlietu un drošības politiku. Ir uh, paredzēts arī laiks iesniegt grozījums, lūdzu iesniedziet. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Moņies kundze, un grozījumi ir iesniedzami līdz 7. oktobrim un plānojam balsot 26. oktobrī. Doma ir tāda, un novembrī plenārsēdē mēs varētu balsot par šo ziņojumu. Un lūdzu, Lozingas kundze. Paldies, priekšstādētāji! Paldies arī Muris kundzei par šo atzinumu. Man ir ļoti īsts komentārs. Es un mana politiskā grupa ļoti pozitīvi raugamies uz jūsu grozījumiem saistībā uz starp institucionālo nolīgumu attiecībā uz lielāku caurskatāmību un parlamenta tiesībām nodrošināt kontroli, arī budžetāro kontroli. Savukārt citās jomās mums rodas diezgan nopietnas problēmas, it īpaši, ja mēs runājam par kopējo ārlietu un drošības politiku un līdzekļu pies, piešķiršanu, un šeit manā politiskā grupa GOE NGL uzskata, ka daudzos gadījumos parlamentam ir jābūt līdzvērtīgam spēlētājam. Un daudzos gadījumos mēs uh, nedrīkstam militāri iesaistīties daudzos pasākumos. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība nedrīkst palielināt nabadzības līmenī, izmantojot tirzniecības pasākumus, un ka mēs nedrīkstam samazināt uh, savas ietekmes iespējas citās valstīs. Mēs uzskatām, ka esoša ārlietu politika na, neparedz lielāku leģitimizāciju militārai iesaistīšanai, ir ja tīpaši, ja mēs runājam par civilo aizsardzību un demokratizēt šo procesu. Tā, lai tā, lai Eiropas parlamentam šāda informācija tiktu sniegta un šādas operācijas joprojām notiktu. Tāpēc mēs uzskatām, ka nedrīkst investēt līdzekļus militārajās operācijās un uh, militarizētajās civil aizsardzības uh, operācijas, bet mums ir jāizmanto līdzekļi mier mierīgiem mērķiem. Lielas paldies, kolēģi! Vai vēl kādam būtu komentāri? Šobrīd neredz nevienu. Lūdzu, Naitas kundze! Eh, meneer de voorzitter, waarde collega. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģis, vēlējos pateikties Munisas kundzei un uzteikt viņu par veikto darbu, strādājot pie atzinuma. Ja drīkst, es labprāt vēlētos lūgt viņai eh, dažus paskaidrojumus. Proti, eh, runājot par piekto grozījumu otro daļu kādēļ viņa piedāvā svītrot otro daļu. Ja es esmu pareizi sapratusi, otrajā daļā ir izteikts priekšlikums, runājot par eh, kopējo ārējo drošības eh, un ārpolitiku, šeit eh, ieviest vairākas apakškategorijas, bet eh, ar grozījumu palīdzību mūsu referenti piedāvā šo, eh, šīs izmaiņas svītrot. Tā tad es vēlētos, lai referenti paskaidro savu nostāju, kādēļ viņi ir izvēlējusies tā darīt. Un vēl man ir otrs jautājums. Ja es drīkst atļauties, es vēlētos izteikt tādu vispārīgas dabas piezīmu, un tas attiecas uz mums visiem. Eh, Eiropas parlaments šajā atzinumā pieprasa, lai tas tiktu ļoti cieši iesaistīts, eh, veicot eh, izvērtējumu un to arī sagatavējot, sagatavojot kādu politikas analīzi. Un mums ir arī augstā pārstāve, tad, kad viņa stājās amatā, mēs pieprasījām, lai viņa apņemtos Eh, cieši sadarboties ar eh, delegāciju vadītājiem un ka parlamentam būtu iespēja arī šos delegāciju vadītājus uzaicināt pie sevis un uzklausīt to, kas viņiem ir sakāms. Pagājuši nedēļa tika organizēta uzklausīšana, tajā piedalījās Sudānas augstais pārstāvis. Tātad Sudāna, Darfūra, jūs zinat, kas notiek šajā reģionā. Un uzklausīšanas laikā bija šeit zālē sēdēja tikai septiņi deputāti no Eiropas parlamenta un bija vēl viena tikšanās pagājušajā nedēļā. Tā bija interparlamentārā tikšanās, kurā piedalījāmies mēs, sēdē apakškomiteja un arī uh, ārlietu komiteju pārstāvi nacionālajās, uh, nacionālajos parlamentos. Uh, Un jāsaka, ka tas bija visai apkaunojoši, jo nebija pārāk daudz pārstāvju ieradušies. Protams, eh, mums būtu ļoti jauki, ja mums būtu. Tātad tas būtu ļoti jauki, ja mums būtu vairāk kontrols tiesību, ja mēs būtu ciešāk iesaistīti šajā ārlietu politikā, bet ja kaut kas tiek organizēts, ja tiek organizēta uzklausīšana, tad arī pašiem uz to ir jāierodas, lai mēs varam savus tiesības jaunās pilnvars izmantot pilnā apmērā. Un tas attiec gan uz manis pašas politisko grupu, gan arī uz visām pārējām grupām, kas strādā parlamentā. Un es domāju, ka šī attīstības tendence absolūti nav iepriecinoša. Paldies! Grazie, onorevole Nec, per il, per il suo commento, l'ultimo commento che condivido. Paldies, priekšsēdētājs, turpina. Es varu piekrist Neicas kundzes bilstajam un tagad došu vārdu Muņēs kundzei, lai viņi varētu reaģēt uz kolēģi izteikumiem. Bet varbūt, ka vēl kāds vēlējās kaut ko pateikt. Nē, tad došu vārdu Muņēs kundzei. Facciamo, ascoltiamo anche la komisione. Prego l'onorevole Gary Miller. Lūdzu, Eiropas komisijas vārdā Gerijs Millers. Paldies priekšsēdētāji. Komisija pozitīvi raugās uz maņies kundzes ziņojumu komisija ar lielāko prieku iesaistīties diskusijās ar, ar parlamentu attiecības kopēju drošības un aizsardzības politiku, kā mēs varētu uzlabot šo sadarbību, tā lai parlaments varētu būt apmierinātāks, taču jāatcerās, ka ne jau tikai komisija ir otrā puse šajā nolīgumā, jāatcerās, ka tad ir trīspusējs nolīgums starp komisiju, padomu un parlamentu, līdz ar to nāksies daudzas no šiem jautājumiem iekļaut sarunu kārtā ar visām iesaistītēm pusēm. Jāatceras, ka šobrīd mēs atrodamies atšķirīgā situācijā nekā tajā, kā daži ir runājuši no deputātiem. Jāatceras, ka mums ir augstā pārstāve, birājs būs arī ārlietu dienests. Tāpēc mēs uzskatām, ka šīs uh, atzinums ir papildinājums šai diskusijai, un tad nāksies iesaistīt visas iesaistītās puses runājat par augsto pārstāvi, jūs noteikti zināt, ka viņā ir ļoti plaši un skaidri runājusi par politisko atbildību, un šī deklarācija ir pielik, pielikta padomes lēmumam attiecībā par ārlietu dienesta izveidi, un Eštons kundze šeit ir runājusi arī par kopējo ārlietu un drošības politiku, un šī de, šīs deklarācijas pirmajā, astotajā un desmitajā punktā uh, manuprāt, ir īpaši svarīgas atziņas, un augstā pārstāve noteikti aktīvi līdzdarbosies diskusijā par jauno starpinstitucionālo līgumu. Viņi ir interesēti tajā, lai šīs nolīgums darbotos ļoti veiksmīgi, un, protams, ir jāatcerās, ka sarunas vēl ir priekšā, un tad arī rezultāti būs ir priekšā. Komisija varētu runāt par dažiem grozījumiem, kas attiecas uz budžetāro ietekmi, Piemēram, piektais grozījums, kuri piedāvā svītrojums, respektīvi tiktu grozīta budžeta struktūra, jautājums izskatās tehnisks, taču jāsaprot, ka šobrīd kopējā ārlietu un drošības politika ir iekļaut vienā sadaļā, taču tur ir atsevišķi panti. Grozījumus savukārt mainītu visu šo pantu struktūru. Un tas nozīmē, ka mums budžeta struktūrā nu, gada no gada nebūtu stabilitātes. Te mums būtu jāvienojas par budžeta struktūru katru gadu no jauna. Un mums jau šķiet, ka labāk būtu, ja budžeta struktūra būtu stabila, tas veicinātu caurskatāmību un arī atbildību. Un jāatcerās arī, ka budžeta procedūrā budžeta komiteja pati ir nobalsojusi par to, ka būtu jāpatur esošo struktūru, jāatver trīs budžeta līnijas attiecībā uz lielākajām KADP misijām. Un tas savukārt veicinātu caurskatāmību un attiecīgi arī nodrošinātu segumu augstās pārstāvs deklarācija, par kuru es tikko runāju. Un viņa arī teica, ka šādā veidā mēs varēsim nodrošināt labāku caurskatāmību lielākajām kopējās ārējās un drošības politikas misijām. Šeit mēs varam piekrist tam, kas jau tika ieviests budžeta procedūrā, taču, ja šis piektais grozījums tiktu ieviests, tad, manuprāt, struktūra tiks zaudēta. Citi komentāri no mūsu puses, vairāk tehniski, varbūt cerētu runāt ar referentu patiešo, bet vēlreiz teikšu, ka gan komisija, gan arī augstā pārstāve ar lielu interesi uh, strādās pie caurskatāmības līmeņa palielināšanas un noteikti sadarbosimies pie jaunā nolīguma tapšanas. Paldies! Allora, le risposte e la conclusione alla relazione. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Varbūt, ka referents kundze vēl bildīs dažus noslēguma vārdus. Paldies. Atbildot Neicas kundzei, paskaidrošu, kādēļ es iesniedzu piekto grozījumu. Mēs nevēlamies nekādā veidā ierobežot parlamenta kompetences, proti ņemot vērā mūsu izcīnītās pilnvaras. Nevēlamies attiekties no elastības. Ceturtā budžeta sadaļa ir veltīta galvenokārt elastības saglabāšanai, piemēram, ja ir neparedzams situācijas, lai mēs varētu rīkoties pietiekam ātri arī ārkārtas situācijās. Un tā ir vienīgā sadaļa budžetā, kur ir norādīts uz stabilitāti. Tā tad eh, tas ir īstenībā vienīgais stabilais, eh, vienīgā stabilā budžeta kategorija. Piemēram, lauksaimniecībā mēs nerunājam tikai par auzām, banāniem vai rīsiem. Tādēļ arī mums, veidojot ārlietu politikas budžetu, nevajadzētu koncentrēties tikai uz kaut kādiem konkrētiem aspektiem. Piemēram, lauksaimniecībā mēs arī nerunājam tikai par eh, auzām un rīsiem, sastādot kārtējo budžetu. Uh, Tāda pati elastība ir jāsaglabā arī ārlietu politikas ietvaros. Es domāju, šī ir laba iespēja izlausties no šādām robežām, no šādām važām un e, beidzot pielikt punktu neelastībai budžeta jomā. Mēs runājam par caurskatāmības uzlabošanu un arī par ciešāku Eiropas parlamenta iesaisti pieņemot politiskos lēmumus. Es, protams, jums varu piekrist, Neicas kundze, ka ir nepieciešams nodrošināt lielāku pārstāvniecību, tātad kuplāku deputātu skaitu, kad mēs rīkojam dažādas uzklausīšanas ir nepieciešams arī pietiekams skaidrs teorētiskais pamats, un tas ir jāpapildina ar elastību. Pateicoties savam grozījumam, es tieši to vēlējos panākt. Mēs nevēlamies ap kaut kādā veidā uh, samazināt savas kompetences, tās padarīt šaurākas. Nē, mēs vēlamies panākt tieši pretējo. Protams, ir arī jāizkopja dialogs ar citām institūcijām. Bet šeit mēs nerunājam tieši par eh, kādu saturu. Par to es neesmu runājis arī šajā atzinumā. Protams, citos atzinumos mēs varam runāt par kādu e KADP eh, saturu par tā militārajiem aspektiem, bet to ir iespējams darīt citreiz, bet tāds nebija mūsu atzinuma mērķis. Protams, esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem, lai šo eh, redakciju padarītu vēl veiksmīgāk. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Vai kāds kolēģis vēl vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē. Tad varam ķerties pie sestā darba kārtības punkta - Eiropas Savienības ātrās rēģēšanas spējas izveide. Protams, jāņem vērā, ka šāds mehānisms ietekmēs kopīgo ārpolitikas arhitektūru. Mēs nerunājam tikai par humāniem aspektiem. Tādēļ ārlietu komiteja ir sagatavojusi ziņojumu pēc attīstības komitejas lūguma. Attīstības komiteja ir atbildīgā komiteja un tā lūdza mūs sastādīt atzinumu, pamatojoties uz 50. reglamenta pantu. Renāta Vēbera ir atzinuma sagatavotāja, došu viņai vārdu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, kā jūs nu pats minējāt? Ziņojums par ātrās reaģēšanas uh, mehānismu krīzes gadījumā tika sagatavots attīstības komitejā. Vakar pēcpusdienā attīstības komiteja par to apspriedās un ārlietu komiteja ir uh, lēmusi sagatavot atzinumu. Jāņem vērā, ka DV šis ziņojums ir tapis kā pašiniciatīvas ziņojums. Komisija ir apņēmusies sagatavot paziņojumu par uh, ātrās reaģēšanas mehānismu izveidi līdz gada beigām. Tādēļ jāņem vērā, ka mūsu sagatavotais atzinums ir tikai uh, viena kopīgā darba sastāvdaļa, tikai viena tāda maza skrūvīta. Ja mēs runājam par ārlietu komitejas redzējumu, savā atzinumā es vēlējos norādīt uz uh, uh vairākiem aspektiem, kas uh, man šķiet īpaši būtiski raukoties ar mūsu komitejas uh, redzes leņķi. Protams, mums ir jārunā par eh, augstās pārstāvis komisijas vicepriekšsēdētājas lomu, koordinējot Eiropas Savienības operācijas trešajās valstīs un reģionos. Tādēļ mums vajadzētu uzsvērt, ka darbības metodes un aktivitātes, ko veids ārējās darbības dienests, notiek saskaņā ar visām normām, kas ir jāievēro krīzes situācijās. Atzinumā tāpat ir norādīts, ka ir jāmēģina meklēt uh, sinerģija un saskaņošanas iespējas ar citiem eh, Eiropas Savienības rīcībā esošiem instrumentiem, piemēram, ar KADP instrumentu. Tas attiecas gan uz jau eksistējošiem instrumentiem, gan arī uz tādiem instrumentiem, kas tiks izveidoti tieši pēc krīzes. Jārunā arī par efektivitāti. Efektivitāte ir izšķirīgi svarīga, lai varētu ātri reaģēt krīzes situācijās un it sevišķi uh, liela nozīme tas ir iegūst tieši šobrīd, ņemot vērā grūtos laikus, ko piedzīvojam Eiropas Savienībā, jo mums jāpadomā arī par uh, labāku un auglīgāku līdzekļu izmantojumu. Dalību jāparūpējas uh, par to, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Tātad tie būs dalībvalstu un Eiropas Savienības līdzekļi. Mums arī jāpalauz galvu par to, kā rīkoties krīžu situācijās un atzinumā ir rādīts, ka jaunajam mehānismam ir jābūt tādai kā pēdējai institūcijai, eh, pēdējam instrumentam, kas tiek izmantots, ja visas citas iespējas jau ir izsmeltas. Mums ir jāapzinās, ka katra krīze ir atšķirīga, tai ir atšķirīgas iezīmes, un ņemot vērā situāciju, kas valda valstī vai reģionā, ir iespējams, ka ir jāizmanto arī kādu militāru līdzekļu, lai varētu šo situāciju stabilizēt. Tāpat atzinumā ir runāts par ANO lomu, tai ir jāveic koordinācija, un mēs noteikti nevaram šo koordinējušo lomu ignorēt. Tāpat jāpievērš uzmanība uh, visiem, kas darbojas uz startautiskās skatuves un sniedz palīdzību krīžu gadījumos. Priekšsēdētāji kungs, jūs teicāt, ka varētu izveidot kopīgu ziņojumu kopīgi ar DV komiteju. Es īsti nesaprotu, ko jūs teicāt. Ja jūs vēlreiz varētu atkārtot, es būtu patiešām jums pateicīga. Paldies! E lei mi chiede se riguardo all'associazione. Tātad Jūs vēlēties noskaidrot, vai es vēlos eh, kopīgi ar DV komiteju sastādīt šo ziņojumu, balstoties uz reglamentu 50. pantu. Jā, nu dien, tā bija, ja mēs vēlējāmies, lai 50. pāns tiktu pilnībā izmantots, līdz ar to mēs kopīgi ar devi varētu sagatavot šo ziņojumu, pat tad, ja mūsu centieni norisinātos visai paralēli. Vai mēs esam eh, kaut ko darījuši, vai mēs esam rēģējuši uz šo prasību? Paldies! Saka priekšstādētais, nepagaidām par to vēl neesam vienojušies, tātad mēs vēl neesam saņēmuši atbildi no komitejas, no deva komitejas, ko viņi par to domā. Iespējams, ka uh, šo atbildi sagaidīsim Strasbūras sesijas laikā. Gālerkungs, lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos dažus vārdus Bils tautas partijas grupas vārdā Danžana kungs ir ēnu referents, viņš nevarēja ierasties uz sanāksmi, tādēļ es uh, dažus vārdus pateikšu viņa personā. Un tagad turpināšu angļu valodā. Pirmām kārtām. Weber, uh, think... Paldies Vēbers kundzei. Šķiet viņas atzinums ir patiešām labs fundaments, uz kuru balstoties veikt mūsu turpmāko darbu. Deve ziņojumā ir runāts par humanās palīdzības sniegšanu, par civilo aizsardzību, tad, ja ir uh, jāsniedz šāda palīdzība nekavējoties, bet mums nevajadzētu arī izlaist no acīm citas instrumentus, kas ir Eiropas Savienības rokās un ko ir iespējams izmantot. Uh, te mēs varam runāt arī par militāriem līdzekļiem. Protams, ir jābūt pietiekam spēcīgai koordinācijai un uh, augstajai pārstāvēji sava loma ir jāspēlē par 100%, lai varētu garantēt labu mm, sadarbību gan eh, civilajā, gan arī militārajā jomā, tad, kad ir jārīkojas patiešām aši. Bebers kundzes atzinums ir eh, labi sagatavots, bet mēs varbūt vēlamies to vairāk papildināt, jo Aštons kundzei ir jāveic pietiekami daudz darba, lai varētu koordinēt visus mūsu instrumentus un lai varētu palīdzību patiešām sniegt ļoti efektīvi un ātri. Uh, Mums ir jāparūpējas par to, lai tad, kad šāda krīze patiešām kaut kur uh, pasaulē atgadās, mēs varētu reaģēt pēc iespējas ātrāk. Ja mēs runājam par uh, militāriem instrumentiem, uh, kas tiek pielietoti tad, kad ir izsmelti visi civilie līdzekļi, mēs varam runāt par EDAP operācijām, kuras Vēbers kundze piemin savā atzinumā. Tālāk 41. pants uh, Eiropas Savienības dibināšanas līgumā norāda uz to, ka augstajā pārstāvē varētu būt uh, pietiekam daudz elastības rīkojoties šādos gadījumos. Protams, mums jārunā arī par um, gaisa transporta izmantošanu un uh, citu aprīkojumu, tad, kad tas ir nepieciešams. Uh, ETP grupa arī iesniegs grozījumus, un mēs esam gatavi sadarboties ar Vēbers kundzi. Deve ziņojumā ir runāts par ātru reaģēšanu uz krīzēm trešajās valstīs, un, protams, būtu interesanti šo jautājumu izpētīt padziļinātāk, ņemot vērā jauno solidaritātes klauzulu, kas ir atrunāta Lisabonas līgumā. Paldies! Secondo intervento l'onorevole Kumutsakos. Paldies! Komatsāto kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā vēlējos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Uh, referente ir uh, eh, uztvērus pareizo domu, un, uh, ja mēs apspriežamies par šo atzinumu, mēs saprotam, ka mūsu reakcijai krīzes gadījumos ir jābūt pietiekam saskaņotai, un mēs joprojām saskaramies arī ar daudz izaicinājumiem. Ir vairākas iespējas. Pirmām kārtām ir jāuzlabo šī saskaņotība starp militārajiem un civilajiem līdzekļiem, un tas ir minēts arī Vēbers kundzes atzinumā jāpadomā arī par to, kā labāk paredzēt uh, šādas krīzes un veiksmīgāk izmantot civilās aizsardzības mehānismus. Un ir jāspēr lieli pārliecinoši soļi tajā virzienā, lai izveidotu civilās aizsardzības mehānismu, kā tas jau ir minēts uh, ziņojumā. Bet uh, kā šajā atzinumā pietrūkst vai ko mēs nesam minējuši diskusijās, proti 214. panta 5. punkts, Lisabons līgumas šeit citēju. Tur ir runāts par Eiropas Savienības eh, iesaisti eh, dažādos konfliktos, par brīvprātīgu iesaisti un tātad 214. pāns, 5. apakšpunkts. Un šeit ir teikts, lai varētu izveidot uh, ietvaru, lai jaunieši varētu sniegt eh, humāno palīdzību, piedalīties civilās aizsardzības akcijās, ir jāizveido Eiropas Savienībā etko dienests un vajadzētu uh, uzlabot un vienkāršot normālo likumdošanas procedūru, nosakot normas un noteikumus, kā uh, brīvprātīgie uh, varētu iesaistīties šajās operācijās. Es domāju, ka tas ir nozīmīgs uh, pants, uh, kas ir minēts Lisabonas līgumā, un uz to noteikti vajadzētu atsaukties šajā atzinumā. Jā, jāparūpējas par to, lai Eiropas pilsoņi, arī jaunieši varētu aktīvi iesaistīties šādos humanās palīdzības sniegšanas projektos, kas tāpat arī sniedz eh, civilo aizsardzību un palīdz eh, valstīm, ko ir skārušas dažādi veida krīzes. Uh, Protams, runājot par attīstību un eh, pietiekam labu izglītību, tie ir aspekti, ko šeit varētu noteikti iekļaut. Mums ir jāizmanto arī ANO piešķirtie instrumenti, un visbeidzot, es domāju, ka to visu ir iespējams garantēt, izveidojot eh, tādu Eiropas Savienības humāno un uz brīvprātības principu balstīto dienestu. Un Mēs to noteikti tā ļoti labi varētu iekļaut šajā tekstā, pamatojot to ar pietiekami e, prātīgiem argumentiem. Paldies! Lozings kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es e, runāšu kā GOE NGL ēnu referente. Man jau pašā sākumā jābilst, ka atzinums pašreizējā redakcijā mums nav pieņemams. ja mēs runājam par uh, civilajiem un militāriem instrumentiem, šeit uh, eh, atzinumā tie ir eh, pietiekami plaši iztirzāti, tātad mums uh, šo līdzekļu pretnostatījums nešķiet apmierinošs. Un tāpat mēs arī nepiekrītam tai lomai, kas būtu jāspēlē augstē pārstāvē, ņemot vērā to, ka šeit ir arī dažādi tādi institucionālie sarežģījumi, militārā, civilā struktūra, pietrūkst caurskatāmības un pietrūkst arī pietiekami skaidru demokrātijas iedīkļu ārējās darbības dienesta aktivitātēs. Tālāk militārās palīdzības sniegšana, lai varētu cīnīties pret krīzēm un eh, militārā personāla izmantošana, lai varētu um, sakopt katastrofu sekas. Jāņem vērā, ka militārajām struktūrām bieži vien nav pietiekami daudz aprīkojumu un infrastruktūras, lai varētu pietiekami labi sakopt katastrofu sekas. Un ja šādu instrumentu nav pietiekami daudz, tad tā, tas ir uh, skaidru un gaišu politiskās grības trūkums. Jāņem vērā, ka dalību valstīm ir jāparūpējas par pietiekamu līdzekļu kopumu, lai varētu pietiekami efektīvi cīnīties pret krīzēm un katastrofām. E, šis e, pamatojums, kas ir iekļauts atzinumā, man šķiet pilnīgi absurds un muļķīgs e, ja mēs runājam par demobilizāciju, lai varētu ietaupīt līdzekļus, kuri tālāk būtu paredzēti pietiekami labam katastrofu uh, kas būtu piešķirami tādai katastrofu pārvarēšanas komandai, tas arī ir galīgi atžgārni. Mēs runājam arī par uh, to, kādu lomu spēlē militārie spēki, uh, cīnoties pret katastrofām gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Un vēl mēs esam pret šiem institucionālajiem sarežģījumiem. Uh, bet eh, jāņem vērā, ka atzinumā ir arī tādi labi domu graudi, proti šeit ir teikts, ka militārie līdzekļi ir galējie līdzekļi bet īstenībā tas ir pretrunā galvenajai domai, tam sarkanajam pavadienam, kas ir šajā atzinumā. Šeit ir eh, tāds eh, militāro un civilo līdzekļu mistrojums, tāds sapinums, Un tas ir pretrunā galvenajai domai, tādēļ man šķiet šīs domas nav tā labi saskaņotas. Tātad kaut kur man šķiet ir tāda laba būtiska atziņa, un pēc tam nākamajā pantā tā tiek pilnībā atspēkota. Mums jāpadomā, ko mēs varam darīt. Mums bija vairākas uzklausīšanas uh, sēde apakškomitejā un uh, humanās palīdzības organizācijas mums aizvien no jauna ir atkārtošas, ka ir iespējams palīdzības sniegt arī bez militārā atbalsta. Nevis visu laiku ir uh, militāristi jāpieaicina. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds kolēģis vēlētos izteikties vaicā priekšsēdētājs? Došu vārdu komisijas pārstāvim. Nē, ne? viņš nevēlas neko teikt. Lūdzu, lūdzu. Paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es nāku no Eko ģenerāldirekcijas un esmu civilās aizsardzības nodaļas priekšsēdētāja vietnieks. Vēlējos uh, nedaudz eh, jūs iepazīstināt ar savu redzējumu šajā jautājumā. Tātad komisija atbalsta to, ka Eiropas parlaments ir aktīvi iesaistījies šī jautājuma risināšanā un saskaņā ar Eurobarometru neseno aptauju 90% mūsu pilsoņu uzskata, ka Eiropas Savienība var darīt daudz vairāk, ja kāda valsti ir skārus krīze. Mēs atminamies Eiropas parlamenta rezolūcijas, kas tika pieņemtas pēdējo gadu laikā, runājot par reakciju krīzes gadījumos. Mēs, eh, protams, eh, vēlamies eh, piešķirt šādiem mehānismiem pietiekami daudz finansējumu, tie ir 7,5 miljoni eiro no 2008. gada līdz 2010. gadam. Šie, šie līdzekļi ir piešķirami katru gadu. Mums ir jāuzlabo Eiropas Savienības rēģēšanas spēja, kapacitāte krīzes gadījumos. To pierādīja arī um, palīdzības sniegšana Haitī 2010. gadā pēc zemestrīces. 2010. gads nebija tāds vienkāršs un uh, vidusmēra gads. Eiropas Savienībai. Jāņem vērā, ka Pakistāna un Haiti šeit piedzīvotās nelaimes bija tāds vishrehstomātiskākais piemērs Eh, kas ir jādara krīzes gadījumā. Eiropas, parla, Eiropas Savienība īstenībā gandrīz vai izsmēla savus iespējas palīdzot šādu milzīgu katastrofu gadījumos. Tāpat mēs arī uh, sniedzām palīdzību Islandē pēc uh, vulkāna izvirduma un arī citām valstīm mazāk katastrofu gadījumos. Uh, mēs varam teikt, ka cilvēks aizsardzības mehānisms tikai šogad vien tika izmantots apmēram 20 reižu. Uh, un tas mums liek uzdot vairākus jautājumus. Jāņem vērā, ka šīs katastrofas kļūst eh, aizvien smagākas, eh, tā, to sekas ir grūtāk sakopt. Līdz ar to komisija ir veikusi vairāk darba, lai varētu izveidot pietiekam labu preventīvo stratēģiju, un mēs esam mēģinājuši arī izbūvēt nepieciešamos mehānismus ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas, kas notika Haiti un citās valstīs, pierādīja, ka Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms ir darbojies pietiekami veiksmīgi. Bet ņemot vērā to, ka mēs esam arī atbildīgi no brīvprātīgi, mēs esam atkarīgi no brīvprātīgiem maksājumiem no dalību valstīm, ir vēl daudz darba jāveic ņemot vērā caurskatāmību, demokrātiju un arī to, uh, kā paredzēt uh, iespējamo mehānismu izmantošanu šādos gadījumos. Nākamo mēnešu laikā mēs e, esam apņēmušies nāk lajā ar paziņojumu par to, kā Eiropas Savienība var rēģēt uz šādām katastrofām un krīzēm. Mēs vēlamies, lai palīdzības sniegšana notiktu pēc iespējas efektīvāk, gan e, ņemot vērā gan naudas, gan citu resursu izmantojumu. Protams, ir daudz veidu, kā Eiropas Savienība sadarbojoties ar citām valstīm var nodrošināt tā saukto pievienoto vērtību. Eiropas Savienības finansējuma asignējumi ir um, atkarīgi no dalību valstu brīvprātīgiem maksājumiem, un mēs esam pieredzējuši, ka zināmā mērā notiek tāda improvizācija un lēmumi netiek pieņemti pietiekami naski. Bet Eiropas Savienībai ir jāizveido tāda sistēma, uh, kas eh, piedāvā vismaz līdzekļu minimumu, ko varētu izmantot nekavējoties, ja šāda situācija rodas. Mums ir uh, jā jāpieprasa, lai dalību valstis uh, iemaksā konkrētu līdzekļu daudzumu, ko izmantot krīzes situācijās, un lai dalību valsts varētu arī sniegt civilo aizsardzību. Tālāk jāparūpējas arī par loģistiku, par uh, transportēšanu, lai Eiropas Savienības palīdzību, lai kāda tā arī būtu, varētu uz vietas nogādāt pēc iespējas ātrāk un e, resursi ir jāpiešķir krīzē cietušajām valstīm, tad, kad e, tas ir nepieciešams, un Eiropas uh, Savienības struktūrām ir, protams, arī jādodas uz vietām, lai varētu kontrolēt, kā šī palīdzība tiek sniegta. Uh, ārkārtas uh, apstākļos saskaņā ar Oslo vadlīnijām civilo aizsardzību var aizstāt ar militāru līdzekļu izmantojumu, bet tie ir tikai galējie līdzekļi. Piemēram, militārie spēki var piedāvāt īpašas transporta līdzekļus un cita veida palīdzību. Protams, mums ir jāapkopo visi līdzekļi un resursi, kas ir mūsu rīcībā, un Eiropas Savienības reakcija katastrofu gadījumā ļoti bieži ir bijusi efektīva, bet nevienmēr tā ir bijusi pietiekama redzama un taustāma. Un Eiropas Savienības pilsoņiem ir eh, iespējas, ir tiesības uzzināt, ko Eiropas Savienība ir darījusi šādās situācijās. Paziņojums būs tikai viena daļiņa no kopīgā darba apjoma, un komisija piedāvās vairākus priekšlikumus, eh, parūpēties par to, lai paziņojām paustās idejas arī realizētos. Esam apņēmušies cieši sadarboties ar parlamentu likumdošanas izstrādes procesā, un, protams, rēķināmies ar jūsu atbalstu, sagatavojot priekšlikumus, grozījumus, un vēlamies, lai tas viss arī pārvērstos realitātē. Paldies! Le conclusioni, desidera intervenire? Grazie. I'd like to... Jūs vēlaties teikt vēl noslēgumu vārdu Severs kundze? Jā, paldies. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās debatēs. Gaidu arī rakstiskus grozījumus manam atzinumam. Uh, Protams, eh, es arī domāju, ka ir kā pēdējais līdzeklis jāizmanto militārās spējas, eh, neiedziļinoties ideoloģiskās debatēs. Pēc manām domām Eiropas Savienībā ir jāizmanto visas iespējas, kas ir tās rīcībā. Un ja mēs runājam par militārām spējām, mēs šeit nedomājam par kara darbības uzsākšanu dažādos pasaules reģionos, bet gan par to, kā izmantot militāros spēkus saskaņā ar pilnvarām, kas uh, tiem tiks piešķirtas. Bet, protams, kolēģiem ir uh, iespējas iesniegt grozījums, um, paredzot svītrot noteiktus punktus. Uh, Tālāk par to, ko teica komisija. Jā, šeit jau mēs uh, varam uh, saskatīt uh, tādas um, elementus no paziņojuma, ko mēs droši vien saņemsim nākošu nedēļu no komisijas. Šajā jomā es arī domāju, ka mums ir svarīgi sadarboties. Paldies! Paldies, Vēberskundze. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. oktobris pusdienlaiks un balsojums ir paredzēts 26. oktobrī. Nākošais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības garantiju piešķiršanas Eiropas Investīcijas bankai attiecībā uz zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un garantijām projektiem, kurus īsteno ārpus Eiropas Savienības. Eh, atzinuma autors ir Pejona kungs. Šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Tagad parlamentam ir koplēmuma tiesības šajās jautājumā un uh, ir sagatavots viedo komitejas ziņojums par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem ārpus Eiropas Savienības. Ir svarīgi izvērtēt EIB lomu ārējās sadarbības jomā, ir tīpaši attīstības sadarbības jomā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, Eiropas eh, ir izveidots eh, Eiropas ārējās darbības dienests, un tā loma arvien pieaugs arī saistībā ar Eiropas investīciju banku, bet Pejon kungs mums vairāk par to arī pastāstīs tūlīt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, jūs jau norādījāt ļoti svarīgas lietas. Uh, ir tiesa, ka ārlietu komitejai ir jāspēlē sava loma šajā jautājumā. Protams, atbildīgā komiteja ir budžeta komiteja, bet EIB pilnvaras, ko mēs pārskatām attiecībā uz diviem turpmākiem gadiem, ir Eiropas uh, Savienības ārējās uh, politikas svarīgs instruments. Jūs arī norādījāt, uh, ka šeit uh, mēs esam koplēmumu procedūrā. Un uh, ir svarīgi, lai uh, parlaments spēlētu savu lomu. Mums ir nepieciešama koordinācija arī attīstības komiteju un budžeta komiteju mūsu parlamentā. Tāpat ir arī svarīgi Eiropa Eiropas uh, investīcija bankas darbībā kopumā, ņemot vērā jauno situāciju, ka ir, uh, jūs arī norādījāt, ka ir sastādīts Kondesī kunga vadītās komitejas ziņojums par to, kā izvērtēt Eiropas Investīcija bankas darbību nākotnē un kādi finanšu instrumenti šeit būtu nepieciešami. Es uh, arī gribētu informēt jūs par to, ka komisija ir nākus klajā ar virkni paziņojumiem. Šeit ir pieci paziņojumi. Tātad ir par diviem miljārdiem palielināts finansējums klimatie, eh, projektiem, kas paredzētu klimatu pārmaiņu apkarošanai. Nākošais punkts, eh, kur šeit ir lielas pārmaiņas, proti Eh, ir eh, vairs, eh, ir mainījies veids, kā strādā EIB, ir izveidoti horizontālie mērķi, um, neizvirzot tādus geogrāfiskus mērķus, bet gan tādi mērķi kā klimata pārmaiņu uh, apkarošana, sociāla ekonomiska attīstība un uh, Uh, mazo vidējo uzņēmumu atbalsts. Un uh, šeit ir arī integrēti reģionāli aspekti virknē jautājumu. Nākošais ir sadarbības pastiprināšana starp EIB finansētiem projektiem un Eiropas Savienības ārējo politiku. Šeit ir, protams, nepieciešams korekcijas, ir jāpastiprina EIB spēja uh, atbalstīt Eiropas Savienības uh, izvirzīto attīstības mērķu īstenošanu. Nākošais ir arī paredzēts tūlīt paplašināt EIB mandātu attiecībā uz piecām valstīm. Uh, es domāju, eh, ka mums ir jāatbalsta šie priekšlikumi Uh, attiecībā uz mandāta paplašināšanu un grozījumu, ko ierosina komisija, bet es domāju, mums būtu jāiet vēl tālāk un jāsagatavo turpinājums, jo mēs redzam, ar kādiem izaicinājumiem mēs saskarsimies nākotnē, runājot par finansēm un par turpmākām bankas pilnvarām. Ja mēs vēlamies, lai EIB pilnībā varētu spēlēt savu lomu, mēs ievēlamies, rosinām pastiprināt finansējuma instrumentu, paaugstinot finansējuma griestus ievērojumā mērā. Un tā kā daudz līdzekļu jau ir iztērēts, un mēs ieviešam šeit vēl piecas jaunas valstis, un līdz ar to mums vajadzētu proporcionāli arī paaugstināt finansējumu garantijām, ko sniedz Eiropas Savienība. Tāpat mēs arī vēlamies, lai EIB palielina savu darbību, bet arī uzņemtos lielākus riskus, jo virknē projektu nav nepieciešams Eiropas Savienības garantijas, jo tie nesas, neieskļaujās uh, Eiropas Savienības politikā. Tātad ir jānošķir projekti, kam ir nepieciešams šāds garantijas un tādi, kam tādas nav nepieciešams. Uh, Tāpat tiek daudz diskutēts, īpaši attīstības komitejā par 500 papildu miljonu piešķiršanu mikrokredītiem. Tāpat ir nepieciešams paaugstināt griestus un ir nepieciešams pārskatīt EIB darba metodes, lai varētu labāk izvērtēt uh, projektus un uh, izsekot to izpildēji, lai varētu izvērtēt reāli veikto darbu un lai notiktu arī plašāks konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Šobrīd to EIB nespēja, bet tas nozīmē, ka ir jāpaugst, jāpalielina arī cilvēku resursi, kas ir iesaistīti attīstības uh, projektu īstenošanā EIB. Tāpat ir būt nepieciešama ātrās brīdināšanas sistēma. Ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un nevalstiskām organizācijām, un tāpat ir jāpievērš uzmanība tam, lai EIB neveicinātu ar saviem projektiem izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un tādēļ ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar citām finanšu institūcijām. Mēs tāpat ierosinām arī finā, eh, institucionālo attīstību, lai ārlietu komiteja būtu pilnībā iesaistīta šajās debatēs. Pirmkārt par to, kā racionalizēt mūsu rīcībā esošos finanšu instrumentus, lai būtu tuvināšanās starp EIB un ERAB, jo šobrīd šajā jomā ir konstatējama e, konkurence. Nākošais priekšlikums tāpat vajadzētu racionalizēt arī attīstību veicinošos instrumentus un vajadzētu izveidot īpaši instrumentu attīstībai un sadarbībai, it īpaši tādēļ, ka Eiropas komisijai ir jāsaglabā kontrols iespējas, jo tai ir jāgarantē Eiropas saimnības politikas īstenošana šai jomā. Tas jau sas, manis teiktais saskana ar to, kas ir teikts uh, ziņojumos, kas jau ir apstiprināti mūsu komitejā, tā tad ir nepieciešama reģionalizācija EIB darbā, piemēram, runājot par vidusjūras reģionu, ir efektīvāk jāstrādā uz vietām reģino, reģionos, uh, atrodot uh, sadarbības partnerus, bet, protams, arī pastāv bāžas par to, vai attiecīgie finanšu instrumenti tiks pienācīgi izmantoti. Uh, mēs uh, savos priekšlikumos priekšstādātāja kungs uzstājam uz to, lai visas Eiropas Savienības institūcijas un īpaši ārējās darbības dienas būtu pilnībā iesaistīts šajā sadarbības pasākumos uh, starp ar EIB un daudzos grozījumos ir arī norādīts uz Eiropas ārējās darbības dienesta lomu šajā procesā. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātāji kungs, viss bija ļoti skaidri un uh, lietišķi. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Un pirmā runātāja ir Ienāka kundze. Jā, priekšstādātāja kungs, šis uh, ziņojums un divi mūsu komiteja sagatavotie atzinumi ir tiešām ļoti interesanti, jo šeit ir runa tiešām par Eiropas ārējās darbības dienesta uh, ietekmi uz Eiropas Savienības ārējo politiku, tīpaši runājot par attīstību un savienības interešu aizsardzību. Un arī atsaucoties uz šo viedo personu grupas atzinumu, mm, kas tajā norādīts. Šī politika līdz šim ir bijusi veiksmīga. Mēs esam snieguši garantijas trešajām valstīm. Ja mēs runājam par jautājuma būtību, tad pirmkārt ir jānoskaidro, kādas ir Eiropas Savienības intereses Un vai tās vienmēr saskana ar attīstības valstu interesēm? Nē, nevienmēr tas tā ir. Mēs varam konstatēt, ka Eiropas Savienības intereses dažkārt var saskanēt ar šo valstu interesēm, bet nevienmēr un neobligāti. Nākošais jautājums. Kāds kādas reālas veiksmes mēs esam guvuši iztenojot mūsu attīstības politiku, runājot par situācijas attīstību. Es uh, sekoju šai attīstībai kopš 83. gada, un es konstatēju, ka šie panākumi nav visai skaidri, un nevar apgalvot, ka attīstības politikā tāda ir bijusi veiksmīga. Protams, uh, ir Uh, īstenotas ekonomiskās intereses, tas ir nācis par labu mūsu savienības un uh, partneru ekonomiskām interesēm, bet vai mēs varam teikt, ka politikas mērķi ir iz, sasniegti, tas, tas vēl ir jāizvērtē. Protams, attīstības komitejai būtu par šiem jautājumiem arī jādomā. Pejona kunga izklāstītais pamatojums man šķita ļoti būtisks. Ja mēs e, runājam arī par finansējumu maziem projektiem, es vēlētos uzsvērt, ka pirms daudziem gadiem mēs veicām lielus ieguldījumus ar vietējo organizāciju starpniecību, nevalstisko organizāciju starpniecību tika atbalstīti tādi nelieli trešo valstu veidojumi. Un nevienmēr šādi pasākumi vainagojās panākumiem. Es domāju, ka mums tomēr ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē šādi pasākumi mazos uzņēmumos. Varbūt dažreiz tas uh, var būt arī ļoti svarīgi nabadzības apkarošanai attiecīgās valstīs, bet uh, ir uh, jābūt uzmanīgiem. Mēs augstu vērtējam kolēģi sasgatavoto atzinumu, bet es gribētu atgriezties pie uh, uh, pamatojuma. Un es vēlreiz atkārtoju tos jautājumus, ko jau es iepriekš izteicu. Vai mēs pietiekami uzsveram EIB lomu un tās iespējām sadarboties ar ārējās darbības dienestu. Jautājums vēl, kāda būs kontroli, kas to īstenos, vai tā būs mūsu komiteja vai tikai attīstības komiteja? Paldies! Lielas paldies, cienījamā kolēģa! Hautals kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast finansējuma apjomu, ko sniedz Eiropas Investīcija banka. Pirms diviem gadiem tā investēja pat vairāk nekā Pasaules banka visā pasaulē. Un šeit tiešām saprotam, kur šī banka darbojas, tā tiešām darbojas visā pasaulē. Tāpēc ir jādomā arī par to, kā mēs varam uzlabot konsekvence un šīs institūcijas, šīs institūcijas darba vispārējā saskaņotība ar Eiropas Savienības ārpolitikas pamatnostādnēm. Un es varu pilnībā piekrist tam, ka viens no būtiskākajiem mērķiem ir uzlabot šīs bankas līdzdalību attīstības projektos, nevis runātu par uh, peļņas gūšanas aspektiem, kas līdz šim, manuprāt, ir bijuši svarīgāki. Tāpēc arī paldies komisijai par šo priekšlikumu, paldies arī par to, ka tā ir piedāvājusi uh, iekļaut tādu kritēriju kā ietekme uz attīstību, un tikai tad tiks pieņemts lēmumu par finansēm. Vēlos teikt, ka pirms mēs Eiropas investīciju bankai ļausim investēt vairāk, tad varbūt būtu jāskatās arī uz tiem mehānismiem, kas uh, nodrošina Eiropas Savienības ārlietu politikas un attīstības politikas vispārējos mērķus. Nevalstiskās organizācijas cīnās, lai Eiropas investīciju bankas finansējuma praksa būtu caurskatāma, un pagājušajā nedēļā man bija iespēja uh, aprunāties arī ar Nikiforus Diemandorus, kas ir Eiropas tiesības sargs. Un es viņam pajautāju, kā Eiropas parlaments un Eiropas, pa, Eiropas Savienība kopumā var uzlabot uh, iedzīvotāju tiesības, saņemt informāciju, un tas attiecas arī uz trešajām valstīm. Viņš teica tā, ka tad, kad viņš runā ar investīciju banku, uh, tad viņš visu laiku runā par to, ka iedzīvotājiem ir jāsaņem plašāka informācija par lieliem projektiem, ko finansē Eiropas Investīcija banka. Un tāpēc es to tiešām gribētu, lai Eiropas parlaments un konkrēti ārlietu komiteja atbalstītu šī mērķa sasniegšanu. Vēlos arī pieminēt, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka daudz liela projekti var ļoti nopietni ietekmēt arī vidi. Un lielākoties ietekmes izvērtējumos tieši ietekme uz vidi tiek vērtēta visplašāk, bet te pašā laikā varbūt arī ietekme uz vietējiem un reģionāliem konfliktiem, uz uh, pilsoņu kariem. Manuprāt, arī tas ir jāizvērtē finansējuma piešķiršanas posmā. Runājot par finansējumu, es ceru, ka finansējums tiks palielināts un arī šeit būtu jānodrošina lielāka saikne ar Eiropas Savienības politikas mērķiem. Tad vēl jārunā arī par vispārējo ārlietu politikas ievirzi. Varbūt mēs runāsim šeit par Baltkrieviju kā par vienu no potenciālam saņēmēju valstīm. Pat neskatoties uz to, ka šajā gadījumā Eiropas Savienība nav neko teikusi, ka Baltkrievijā būtu jāuzlabo uh, demokrātijas standarts un cilvēktiesību standarti. Šis jautājums ir jārisina. Vēl viena lieta, lai gan referents runā par 500 miljoniem eiro mikrokredītiem, šī doma ir ļoti laba, bet varbūt mēs varētu uzlabot vispārējos bankas darbības mehānismus tā, lai mēs būtu absolūti pārliecināti, ka šie 500 miljoni eiro tiks piedāvāti, investēti loģiski un attiecīgi tā, lai tiktu īstenoti tie mērķi, kas mums uz mūsu sirdī ir tuvi. Paldies! Un tagad lūdzu kolēģis Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η γνώμη της ομάδας μας είναι ότι ο κύριος συνάδελφος έχει κάνει μια πολύ σοβαρή Paldies, priekšsēdētāji! Arī mana politiskā grupa uzskata, ka kolēģi ir padarījis milzīgu darbu, tāpēc tiešām paldies referentam par ieguldīto darbu. Te, te pašā laikā vēlos teikt, ka Runājot par šo ārkārtīgi nopietnu jautājumu, tad uzsveršu trīs svarīgus aspektus, kas ir svarīgi visai manai politiskajai grupai. Nu, pirmām kārtām, jau tika runāts par to, un tiešām visi par to jau ir pieminējuši, runa bija par ārēju politiku un politiskiem mērķiem un par reģionālo politiku un par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt politisko saskaņotību. Mūsu grupas viedoklis ir šāds, ka mēs būtu pret šāda veida nostāja, respektīvi, ka Eiropas Savienībai šāda nostāja nebūtu pieļaujama attiecībā uz ārlietu politikas pamatnostādnēm. Mēs uzskatām, ka piešķiršanas kritērijiem un vispārējiem rīcības ietvaram Eiropas Investīcija bankai ir jābūt ļoti skaidriem. Šobrīd mums ir diezgan daudz bāžu, un mēs noteikti nāksim klāj ar konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz grozījumiem, tā lai situācija uzlabotos. Pakomentēšu vēl. Mēs esam runājuši par ārējiem mērķiem, par attīstības mērķiem trešajām valstīm. Taču mēs uzskatām, kā Eiropas investīcija bankas piedāvātās investīcijas būtu jārisina tādi jautājumi kā vides aizsardzība, cīņa pret nabadzību. Un man šķiet, ka šobrīd nauda netiek piešķirts atskaņā ar izvirzītajiem mērķiem, un tas mums nepatīk. Un te vēl ir tieši vai netieši saikne starp Eiropas Investīcija bankas darbību un jautājumu par ārlietu dienestu. Referents. Šeit pieminēja arī to, ka Eiropas Investīcija banka un ārlietu dienests varētu sadarboties. Tas, piemēram, ir teiks desmitajā grozījumā. Mēs uzskatām savukārt, ka šī doma nav pareiza, ka nebūtu pareizi šeit nodrošināt jau kāda veida saikni starp militārām un ekonomiskām metodēm. Un mums ir diezgan nopietnas bāžas par šādu potenciālo saikni, līdz ar to arī šeit mūsu no mūsu puses būs grozījumi. Un trešais jautājums, par ko es runāšu, ir tas, ka nepietiek ar informāciju. Jā, informācija šeit ir pieminēta, bet mums jau ir vajadzīga iespēja, lai parlaments varētu iesaistīties plānošanas posmā. Mēs nevaram atbalstīt dažus no Pejana kunga grozījumiem. Viņš pieminēja šeit sliekšņa pacelšanu, Tad vēl bija jautājums pār to, ka banka nedrīkst iedalīties aktivitātēs, kas ir saistīts ar nemaks nodokļu nemaksāšanu. Jā, šī doma mums ļoti patīk, protams. Mums ļoti nepatīk ideja par offshore centriem. Šo ideju mēs varam atbalstīt. Nu tad teikšu, priekšsēdētāji, ka mēs plānosim nākt klājā ar saviem grozījumiem no manas politiskās grupas, un būs ne tikai tie grozījumi, par kuriem es tik tikko apstāstīju, bet būs arī citi. Un mēs plānojam, ka ziņojumam ir jābūt daudz labākam, un vēlreiz teikšu, ka ir ļoti svarīgi uh, nodrošināt finansējumu arī klimata pārmaiņu apkarošanai. Paldies! Liels paldies! Salavrākus kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es personiski uzskatu, ka, ka kredīti būtu jāpiešķir vadoties pēc attīstības mērķiem. Ja vien mēs gribētu panākt kādu progresu. Lai gan var gadīties, ka dažos gadījumos ir e, ši, šie, e, šie kredīti nenodrošina ekonomiskā atdevi. Un šeit, skatoties Pijana Konga paskaidrojumā, rodas jautājums par to, vai kredīti, kas tika piešķirta, vai šie kredīti atbilst to valstu vajadzībām, kurām kredīti ir piešķirti, vai arī vienkārši kredīti tiek piešķirti tā, lai veicinātu Eiropas Savienības ekonomikas intereses. Un varbūt mēs vienkārši mēģinām paplašināt savu ietekmi uz šādām valstīm. Un man šķiet, ka daudzos gadījumos nauda tiek izlietot neliederīgi, netiks panākti nekādi nopietni rezultāti. Tāpēc es gribētu, lai tiktu pirmām kārtām risinātas problēmas Eiropas Savienības iekšienē - Grieķijā, Beļģijā, Spānijā, Itālijā, bet arī Vācijā ir. Visi gribētu saņemt naudu, un arī Eiropas Savienības iekšienē netrūks lūdzēju. Līdz ar to varbūt nav tas veiksmīgākais brīdis šobrīd, lai mēs naudu mestu laukā pa logu, respektīvi piedāvātu kādai trešai valstī, nes nesaņemot nekādu rezultātu no šīs naudiņas. Tāpēc mana doma būtu šāda. Mēs varētu ļaus tagad maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropā un ir cietuši no ekonomiskās krīzes, lai šie uzņēmumi varētu pieteikties kredītiem no Eiropas investīcija bankas. Un vēlreiz teikšu, ka labāk būtu šobrīd uh, nepaplašināt darbību trešās valstīs. Paldies! Lielas paldies! Un pirms es ļaušu izteikties komisijas pārstāvim un arī Eiropas investīcija bankas pārstāvjiem un tad, protams, arī pie Jānakongam. Atgādināšu, ka līdz 7. oktobrim 12.00 jūs varat iesniegt savus grozījumus. Un, ja šobrīd neviens negribētu izteikties vēl, tad lūdzu, Kazanī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties Piona kungam pār ziņojumu, kur ir daudz novatoriskās idejas, salīdzinot ar mūsu pašu priekšlikumu, un paldies arī pie Jona kungam un citiem par to, ka viņi kopumā ir atbalstījuši komisijas priekšlikumu. Pirmām kārtām runāšu par grozījumu finanšu aspektiem. Šeit es runāšu par grozījumiem, ko iesniedz Pejona kungs. Pirmām kārtām piekritīšu viņam attiecībā uz to, ka būtu pareizi uh, mainīt virzību garantija naudām. Šobrīd komisija garantijas tiek uzskatītas par riska segumu, un ja tiks pa, pa, palielināti garantija griezti, tad tas noteikti ietekmēs situāciju Eiropas budžetā, līdz ar to garantija fonda noteikumi ietekmēs arī nākamo finanšu perspektīvu. Un tad vēl ir pie Jonakonga priekšlikums par iespēju izmantot finansējuma plūsmas, jāatgādina, ka šeit ir attīr, atšķirīgi tiesiskais pamats, un varbūt parlaments šeit mums varētu palīdzēt situāciju mainīt, un mēs būtu ļoti gandrīti par šādu risinājumu. Par mikrofinansējumu. Jā, šis jaunais mandāts nozīmētu to, ka esošie limiti tiktu samazināti, mēs zinām, ka padoma negribētu palielināt limitus, tad varbūt mums būtu zināmas uh, problēmas ar šo jauno mandātu, bet ja mēs skaidri pateiktu, ka pastāv iespēja saņemt mikrokredītu, kas būtu palielinājums esošajam asignējumam, tad mēs būtu tikai gandarīti. Par uh, starpinstitūciju attiecībām, tad tik tiešām ir fakts, ka uh, Runājot par nākamo finanšu perspektīvu, mēs varētu darboties pārdomu procesā. Tas, protams, iekļaus arī parlamentu. Te pašā laikā es nedomāju, ka šobrīd būtu nepieciešams tik uh, cieši uh, runāt mandātā par, par ārē, ārlietu dienestu un Eiropas investīciju bankas sadarbību tik ļoti detalizēti, un uh, varbūt mēs varam nākotnē par to diskutēt. Lielas paldies par šo komentāru! Un tagad Trajan Kur kungs Eiropas Investīcija bankas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos arī pateikties komitejai par lielu interesi par šo priekšlikumu. Šeit mēs runājam par Eiropas Investīciju bankas darbību, un banka, protams, ļoti pozitīvi raugās uz šādu attīstību un diskusijām. Mēs pilnībā arī atbalstām komisijas priekšlikumu. Te pašā laikā pirmām kārtām pateikšu, ka visas Mūsu aktivitātes ārpus Eiropas Savienības pilnībā ir izveidotas, lai atbalstītu Eiropas Savienības politiku. Nu, tieši tādēļ šī banka vispār ir dibināta. Un to mēs arī mēģinām panākt ar savu darbību. Un tas, ka mēs esam klāt un ka prezidents Meistarts šodien tikās ar piecu parlamentu komiteju referentiem, lai runātu par šo priekšlikumu, manuprāt, tas ir labs signāls tam, ka mēs gribētu uh, uzturēt dialogu ar parlamentu un būt politiski atbildīgiem parlamenta priekšā savu politikas īstenošanas procesā. Un šajā kontekstā vēlos pieminēt arī to, kā mums ir ļoti laba sadarbība un attiecības ne tikai ar padomu parlamentu, un komisiju, bet arī tas, ka tajā brīdī, kad mēs uh, tērējam Eiropas Savienības budžetu, uh, bet uh, mēs sadarbojamies arī ar Eiropas tiesību sargu. Ar viņu mums ir detalizēts nolīgum, nolīgums par to, kā tiesību sargs var darboties investīciju bankas darbībā, un līdz šim tas ir noticis. Viņš tiešām ir piedalījies. Uh, tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, ko es gribēju pateikt, ka mēs darbojamies ārpus Eiropas Savienībā. Savienības tikai un vienīgi, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas pamatnostādnes, Un otrais aspekts, par ko es runāšu, ir par šo attīstības raksturu mūsu darbībai. Izskatās šobrīd tā, ka veidojas tāds viedoklis, ka nekādā gadījumā nevajag no Eiropas investīcija bankas izveidot attīstības banku, bet vienkārši iekļaut mūsu darbībā un pastiprināt šajā darbībā attīstības dimensiju. Šī ir pragmatiska pieeja, mums nebūtu iebildumi pret šādu pieeju. Vienīgais vēlamies pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas investīcija banka ir pavisam maziņa institūcija, mums nav daudz darbinieku un līdz ar to ja mēs vēlamies iekļaut arī attīstības dimensiju mūsu darbībā, tad mums būtu vajadzīgi, vajadzīgs lielāks darbinieku štats, Nu, piemēram, ja mēs vēlamies uzsvērt šeit attīstības aspektu, tad būtu vajadzīga lielāka pieejamība grantiem. Daudzos gadījumos, ja mēs strādājam nabadzīgākais valstīs, tad mēs nevaram izmantot tirgus mehānismus. Runājot par uh, grantu un, un finansējumu limitiem, tas ir tas, par ko jūs runājat, protams, mums rodas zināmas problēmas attiecībā uz to, ka ir nepieciešams reaģēt uz padomas un parlamentā lūgumiem šobrīd bankā reaģē uz krīzi, ir tīpaši uz 8. un 9. budžeta līnijā. Un šeit ir tāda situācija, ka limiti ir izsmelti ātrāk nekā bija paredzēts, un līdz ar to ir tīpaši attiecība uz pirms iestāšanās palīdzību mums ir zināms līdzekļu trūkums, uh, Kā mēs to jautājumu risināsim šobrīd, es nezinu, taču es dzirdēju komisijas viedokli, viedokļus, arī parlamenta deputātu viedokļus. Un šeit ir vairāk priekšlikumu, varbūt varētu proporcionāli palielināt jauno valstu līdzdalību un tādu varam izmantot tā saucamos reflows attiecībā uz riska kapitāla uh, ieguldījumiem un treškārt būtu palielināt elastību attiecībā uz reģioniem. Piemēram, ja kāds reģions neizlieto piešķirto limitu, tad mēs varam diezgan operatīvi šo naudu pārlikt uz cita reģiona pieļaujamo budžetu. Vēl viena lieta runājot par offshoriem. Vēlos teikt, ka šeit Eiropas investīcija banka ļoti atklāti rīkojoties ir bijusi līdere, un šeit Ekofina padoma to ir apstiprinājusi, un mēs pat esam avangardā, mēs esam pirmie, esam tikuši vis tālāk. Sanāk tā, ka šobrīd projektu veicinātāji un projektu virzītāji uh, pat negrib sadarboties ar Eiropas investīciju banku, jo tieši investīcija banka ir vistriktākie kriteriji attiecību uz offshoriem. Vēlreiz teikšu, ka institucionālie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti un dažos gadījumos nav nemaz tik viegli atrisināt varbūt vidusposma izvērtējumā. Uh, nebūtu pareizi šos jautājumus risināt. Mēs gal galā drīz runāsim par jauno mandātu, tad arī runāsim par starp institūciju jautājumiem. Uh, taču mēs dzirdējam no jūsu referenta ļoti labu priekšlikumu par kopīgu platformu un sadarbību ar citām finanšu institūcijām. Paldies! Chiesto di intervenire il collega Salafranca. Salafranca, kungam, lūdzu vārds. Sí, gracias, eh, señor presidente. Eh, me excuso por intervenir en este estadio tardío del debate. Agradecer al ponente. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es tik vēlu lūdzu vārdu, bet vēlējos teikt, ka EIB darbība ir cieši saistīta ar ārējo dimensiju, jo Eiropas investīcija banka finansē dažādus projektus trešajās valstīs, kas sadarbojas ar Eiropas Savienību. Līdz ar to Mums nevajadzētu pret uh, Eiropas Savienības valstīm attiekties atšķirīgi kā pret citām valstīm, piešķirtam vairāk privilēģiju. Protams, uzmanīgi ir jāizmanto resursi un mums ir jāparūpējas, lai tiktu sasniegt arī attīstības mērķi, kas ir nosprausti. Ir uh, pietiekam daudz instrumentu, kas ir izmantojami, pirmsiestājas instruments un tā tālāk. Uh, instrumenti, kas paredzēti Centrālāzijas valstīm, tālāk nolīguma ar Latīņamerikas valstīm, Ķīnu, Indiju, Āziju priekšsēdētāji ir jābūt patiešām modriem. Ja mēs piešķirsim jaunas pilnvaras Eiropas investīciju bankai, mēs tādā veidā varētu, zināmā mērā, vairs eh, nebūt tik labi informēti par Eiropas Savienības finanšu perspektīvu, finanšu plānu. Mums ir jāvienojas par jauniem instrumentiem, par jaunajiem nolīgumiem, un tie ir jāizmanto, ir jāiegulda pietiekam daudz centienu. Īsnībā tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Un vienkārši es vēlējos, lai kolēģi to paturētu prātā. Paldies Salo Franks kungam. Pirms dot vārdu Pejona kungam. Es vēlējos uzteikt viņu par uh, viņa izcilēkto darbu. Tagad vārds uh, eh, Pejonkungam, lūdzu. Merci, liels paldies, priekšstādātāji kungs, liels paldies visiem, kas uzstājās. Jā, es uh, saprotu Sala Frankas kunga noskaņojumu un viņa piesardzību. Jā, mēs apzināmies, cik ļoti sarežģīts šis jautājums ir un it īpas Janako kundze pareizi norādīja uz to. Patiesībā uh, tas bija kā tāds, uh, kā tāda vadlīnija mūsu pārdomās un izvērtējumā, un mēs patiešām visu laiku sev uzdodam jautājumu, kādi ir tie īstie mērķi. No vienas puses, protams, ir attīstības politika, um, atbalsts attīstībai, palīdzība nabadzīgām valstīm, un no otras puses Eiropas Savienības interesi šajos reģionos, kur mums ir konkurenti. Un, protams, nevajag būt naiviem un atteikties no šādiem uh, ietekmes līdzekļiem. Protams, uh, šeit var būt pilnīga kohēzija ar šo valstu interesēm, bet dažreiz var būt arī pretrunas. Uh, Un, protams, mēs nedrīkstam aizmirst mūsu mērķus attīstības jomā, bet tai pašā jādomā par mūsu savienības ekonomisko un finanšu ietekmi pasaulē, kāda tā šobrīd ir. Un arī šajās attīstības valstīs mēs saskaramies ar konkurenci no citu valstu puses. Tālāk jautājums par to, vai mūsu attīstības politika ir visiem saprotama Eh, šeit mēs runājam arī par tuvē, tuvējiem eh, austrumiem, kur Eiropas Savienība dod vislielāko ieguldījumu finansiālā jomā, bet tas nevienmēr tiek uh, novērtēts un tas ne visiem ir zināms. Es gribētu teikt Janako kundzei, ka jūsu bažas mēs uh, esam saklausījuši un paturam prātā. Tālāk eh, tika runāts arī par atklātību, caurskatāmību. Jā, uz to mēs pastāvīgi uzstājam. Un uh, arī ir vēlme labāk koordinēt darbu starp komisiju un Eiropas investīciju banku, uh, informējot par veiktajiem pasākumiem, un mums Eiropas parlamentam arī ir vairāk jāprasa informācija. Tālāk par mikrokredītiem. Šeit ir runa ne tikai par konkrētām summām vai par finansējumu palielināšanu šīm piecām jaunajām valstīm, bet ir runa par procedūrām, par darba efektivitātes uzlabošanu un par sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas investīciju banku, veidojot šādus jaunus dienestus, un arī parlamentam šai darbā ir jāiesaistās jo mēs esam uh, iestādi, kas apstiprina budžetu. Mēs neizlēmjam par konkrētiem projektiem, un es uzskatu, ka viens no lielākiem rietumdemokrātijas sasniegumiem ir vāras dalīšanas princips. Es domāju, ka mums ir izdevies arī nonākt pie vienprātības par šiem diviem miljārdiem, kas tiek papildus piešķirt klimata pārmaiņu apkarošanai. Hautals kundze un Janakis kundzes uh, paustie ierosinājumā šķiet pilnībā atbalstāmi. Tālāk es gribu teikt, ka mums ir ļoti uh, uzmanīgi jāskatās uz to, lai finanšu grūtības, ar ko mēs saskaramies uh, dalību valstīs un Eiropas Savienībā, lai tas mums nenovērt pie tā, ka tiek sašaurināta mūsu uh, Savienības ārējā darbība. Un ja mūsu lēmumi būtu tādi, ka mēs vairs nepiedalāmies globalizācijas procesā, bet tikai paši izolējamies, tam varētu būt ļoti nopietnas ekonomiskas sekas. Protams, nedrīkstam aizmirst šīs finanšu grūtības, uh, bet mēs nedrīkstam arī aizmirst to, ka ir uz rajoni, kuros, reģioni, kuros notiek attīstība, kur mūsu uzņēmumi ir pārstāvēti, ir nepieciešams tur būt un arī ir nepieciešams apkarot nabadzību, un šie instrumenti ir ļoti efektīvi mūsu vērtību popularizēšanai un arī mūsu ekonomikas attīstībai. Paldies, ja neviens vairāk nevēlas uzstāt vēlaties, tad pārējām pie šā rīta darba kārtības pēdējā punkta, un proti tas ir Beldera kunga ziņojums par Eiropas Savienības pieejātiecībām ar Irānu. Dāmas un kungi, situācija Irānā joprojām ir ļoti satraucoša gan iekšpolitiski, gan arī uh, no kodola draudu viedokļa. Sabiedris, starptautiskā kopiena ir veikusi pasākumu šeit tā, Ķīnā, apvienotās Ķīnā, SV, Krievija, e, um, Lielbritānija, Vācija, ir Francija un citas ir ANO rezolūcija pieņemta nosaka uzliekot sankcijas Irānai. Belderkunga ziņojumā. Ziņojumu mēs izskatām šajā starptautiskajā kontekstā, un šeit ir ļoti svarīgs jautājums par attiecībām starp Eiropas Savienību un Irānu. Es gribu arī informēt, ka uh, Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Irānu uh, ir paredzē, bija paredzējis doties uz Irānu šogad, bet šī vizīte tika anulēta. Un tātad šī vizīte bija paredzēta šomēnes, bet ir diezgan lielas šaubas, vai vispār būs iespējams šis brauciens. Un tagad vārdu dodu referentam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Es ļoti Eh, uzmanīgi iepazinos ar notiekušo Irānā, un eh, tas man prasīja kādu brīdi, un tagad es to visu tā ļoti kompakti esmu apkopojis. Un tagad es eh, pastāstīšu, ko es domāju par Eiropas Savienības un Islām, Irānas Islāma Republikas attiecībām. Es esmu savu ziņojumu sadalījis vairākās daļās. Pirmām kārtām runāju par iekšpolitisko situāciju valstī, tālāk par cilvēktiesībām, trešām kārtām par kodolu enerģiju un ceturtām kārtām par ārpolitikas dimensiju Irānā. Tātad sākumā par iekšpolitiku Mēs, eh, protams, nešaubāmies, ka Irānas valdība cīnās ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Eh, viņiem ir jāmēģina palikt pie varas, un uh, valstī ir ļoti daudz dažādu politisko grupu, kas cīnās vienu pret otru. Pie tam viņiem vēl ir jācīnās ar sociālo ekonomisko uh, sērgu un jāņem vērā, ka viņi, protams, neņem vērā visu pilsoņu intereses un tas ir novedis pie daudziem protestiem. Tātad ļoti daudz nozīmīgi izaicinājumi tagad ir Irānas valdības priekšā. Un Irānas režīms, protams, uh, ar to nav cīnījies pietiekami efektīvi. Tad, kad prezidents Ahmad Deniģets 2009. gada jūnijā um, uzvarēja vēlēšanās, kas bija visai apšaubāmas, viņš uh, cīnījās pret zaļo kustību, pret Irānas opozīciju Un um, Nīderlandes televīzijā tika rādīta arī dokumentālā filma Zaļais vilnis. Tur jūs redzējāt patiešām ļoti daudz eh, šausminošu attēlu un īstenībā tas uh, vairs pat neatstāja pietiekam daudz vietas iztēlēji. Un jāņem vērā, ka. Uh, Irānas valdība ir dzinusi savus taustekļus gluži kā tāds astoņkājs, aizstāvot savus eh, ekonomiskās un politiskās intereses, un es saprotu, ka Eiropas komisijai noteikti vajadzētu to nosodīt. Zaļā kustība eh, tika nežēlīgi apspiesta pēc tam, kad Ahmedinidžada kungs uzvarēja vēlēšanās, eh, kuru godīgums bija visai apšaubāms. Un Priekšsēdētāja kungs, tagad es runāšu par cilvēktiesību situāciju, par otro sadaļu manā ziņojumā. Jaņem vērā, ka cilvēku tiesības joprojām tiek pārkāptas, tās tiek būtiski bradātas kājām, un es savā otrā ziņojuma daļā uh, pieprasu, lai komisija uzsāk kādus konkrētus pasākumus. Mēs vēlējāmies, lai Irānas iestādes mums piedāvātu skaidru sarakstu, cik daudz cilvēku ir cietuši eh, cilvēku tiesību pārkāpumu rezultātā. Un iepazīstoties ar šādu sarakstu, mēs varējām secināt, ka netika ievērots ne tiesiskums, ne demokrātija, ne arī cilvēktiesības. Un mums vajadzētu vērsties pret eh, Irānas varas iestādēm, lai tās kaut ko darītu lietas labā. Tāpat mēs pieprasām, lai Irānas iestādes e, ļautu valstī nokļūt ANO īpašiem ziņ, ziņotājiem, īpašiem referentiem, e, kam tiktu paskaidrot situācija valstī. Tālāk mēs pieprasām, lai e, komisija sniegtu atbalstu NVO, kas pēdējo gadu laikā ir cietuši īpaši smagi. Ceturtais ieteikums. Ir jāparūpējas, lai um, reliģisko konfesiju brīvība tiktu cienīta un ievērota, un tas ir jādara visām atbildīgajām iestādēm. Tālāk ir jāaizkop ciešāki kontakti ar opozīcijas vadītājiem un cilvēktiesību aizstāvjiem Irānā ir jāatbrīvo visi politiskie ieslodzītie Irānā un ir jāceļ um, tie spaidi, kas joprojām skar plašsaziņas līdzekļu brīvību un ir eh, jāļauj uh, eh, līdz šim aizliegto. Uh, preses izdevumu publicēšana. Protams, mums ir arī uh, jāatbalsta Irānas uh, emuāru rakstītāji, cilvēki, kas publicējas internetā, un jāparūpējas, lai viņi varētu brīvi paust savu viedokli un domu. Un vēl kāds punkts jārunā par Eiropas parlamenta attiecību izkopšanu ar Irānas parlamentu, bet mums ir jāparūpējas par uzlabojumiem, lai beidzot valdība sāktu ievērot cilvēku tiesības un citas nozīmīgas normas. Ziņojumā mēs arī runājam par Eiropas Savienības diplomātisko dienestu iesaisti, mēģinot risinot šo kodolu jautājumu, bet joprojām Irāna neļauj uh, Startautiskajai atomenerģijas aģentūrai, kas atrodas Vīnē, pilnībā veikt tās kontrolas funkcijas. Un jāņem vērā, ka šis kodola jautājums joprojām ir viens no sarežģītākajiem iekšpolitikas jautājumiem Irānā. Mums ir jāpieprasa, lai 26. jūlijā pieņemtais lēmums tiktu pie, ievērots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī attiecīgi saskaņots. Un visbeidzot, Komisijai vajadzētu uh, parūpēties par to, lai tiktu pārskatīts arī Irānas un ASV attiecības. Tas ir minēts 22. pantā. Tālāk ārpolitika. Uh, gan Persijas līča reģionā, gan tuvējos austrumos Irāna veica savu politiku, sadarbojas ar Hezbollah un Hamas organizācijām un tādā veidā tikai spēcina savu ietekmi šajā reģionā, iebaidot arī uh, daudzus opozīcijas uh, pārstāvis. Mēs uh, savā jūnijā sagatavotajā ziņojumā paužam iespēju bažas par uh, tagad uh, dīkstošajām attiecībām starp Ankāru un Irānu, un joprojām Irāna turpina izteikt draudus visai starptautiskajai arēnai. Eiropas parlaments pieprasa, lai Turcija atbalsta uh, Eiropas Savienību tās veiktajā Irānas stratēģijā. Tas ir 21. punktā minēts. Un visbeidzot, mums vajadzētu uh, E, izteikties pret Irānas vēlmi noslaucīt Izraēlu no pasaules kartes. E, tas ir pilnīgi nepieļaujami, šādi izteikumi nav pieļaujami, un mums vajadzētu runāt par Izraels statusu un jāpieprasa, lai visas iestādes garantētu uh, e, Izraels valsts pastāvēšanu. Paldies kolēģiem par uzmanību, un es gaidīšu arī jūsu reakciju, jūsu izteikumus. Paldies! Grazie, honorevole Belder. Paldies Beldera kungam, turpina priekšsēdētājs. Tagad izteiksies Irāns un ES delegācijas vadītājs Barbara Lohbīlere. Vadītāji, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Belder kungam par sagatavoto ziņojumu. Es vēlējos pateikt, ka mēs ziņojumu rakstiskā veidā saņēmām tikai vakar pēcpusdienā man ir tikai dažas piezīmes, un es vēlējos teikt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 12. oktobrs, bet nu, mums nav pietiekam daudz laika, un tas būs uh, pirmais uh, ziņojums tikai vairāk ziņojumu virknē. Mums noteikti ir uh, jāiesaistās vēl plašākās diskusijās, jo mēs vēlamies, lai šis ziņojums ir patiešām veiksmīgs. Beldera kunga sadalījums nodaļās man šķiet ļoti loģisks un pamatots, bet tad, kad tiek runāts par Irānas ietekmi kaimiņu reģionos, ir jārunā nevien par draudiem bet, un negatīvo, bet arī vajadzētu skaidrāk norādīt, ka Eiropas Savienība uzskata sadarbību ar Irānu par nepieciešamu. Ja, piemēram, ir jārunā par stabilizāciju tādos uh, tādās valstīs kā Irākā un Afganistānā. Vajadzētu arī parūpēties par to, lai pateicoties šim ziņojumam varētu izveidot pietiekam labu un pliš, plašaptverošu Eiropas Savienības ārpolitiku attiecībā uz Irānu. Tātad nevajadzētu šeit varbūt kaut ko mēģināt nodalīt, bet tieši otrādi vajadzētu veidot tādu saskaņotāku stāstījumu. Jāņem vērā, ka arī Irānas un ASV attiecības, kā norādīts 23. punktā, ir pietiekam saspringtas. Un paldies Dievam, ASV pašreizējā administrācija ir runājusi par politisku risinājumu izveidošanu kopīgiem spēkiem ar Eiropas Savienību, bet ir jānorāda, ka mums ir jāizveido patstāvīga Eiropas Savienības politika attiecībām ar Irānu, protams, vienojoties ar ASV. Es arī augsti vērtētu to, ja mēs runātu nevien par neveiksmēm, piemēram, vedot sarunas uh, starp Brazīliju un Irānu par kodoli jautājumiem, mums vajadzētu runāt arī par uh, kaut ko labu, proti Turcijas diplomātisko lomu varētu ieskicēt vēl spēcīgāk, un mēs tādā veidā būtu tikai spēcīgāk, lai varētu atrast labāku politisko risinājumu. Par atsevišķiem jautājumiem Es, protams, to varu izdarīt rakstiskā veidā, es varu arī izteikties par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet kopš sasaukuma sākuma mēs jau esam pieņēmuši vesels trīs rezolūcijas par Irānu. Un jāņem vērā ka mums nevajadzētu izmantot tādu fragmentizētu pieeju un eh, sadalīt savus prasības pa vairākām rezolūcijām, bet izveidot labāku un vienotāku pieeju un izveidot skaidru nostāju attiecībā uz kodolieročiem. Ja mēs runājam par sankcijām, papildināšu Ir būtiski, lai Eiropas Savienība un it sevišķi komisija regulāri mūs informētu par notiekošo, sagatavot ziņojumus. Bija arī ES Irānas delegācijas sanāksme, kur mēs runājam par sankciju uh, uh, ietekmi uz uh, dzīvi Irānā, un varbūt mēs varētu šajā ziņojumā atzīmēt, ir nepieciešams regulāri sazināties ar komisiju, lai tā mūs informētu par notiekošo, un, protams, ir jāpadomā arī par to, ko iespējams veikt ANO ietvaros. Mums ir jāsaprot, vai ar sankciju palīdzību ir iespējams uh, sasniegt nospraustu mērķi, proti vienoties par kaut ko kodoli ieroču jautājumā, un ir jāizstāv arī uh, pilsoniskā sabiedrība. Es nevaru piekrist uh, priekšlikumam 14. punktā, tur ir runāts par Irānas delegāciju un tās uh, vizīti uz valsti. Īstenībā e, tā ir tāda negodīga attieksme pret citām delegācijām, ja te ir noteikts, mēs drīkstam doties uz Irānu tikai tad, ja ir konkrētas izmaiņas cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Un tā ir nevienlīdzīga attieksme pret citām komitejām, pret citām delegācijām, jo tad mēs nevarētu doties, piemēram, uz Ķīnu, Afganistānu vai Irāku, vai arī uz ASV, ja mēs runājam par to, ka kāds cilvēks ir notiesāts uz nāvi. Visbeidzot, Belderkungs ļoti precīzi pateica to, ka politiskā opozīcija, cilvēku tiesību situācija atrodas aizvien sliktākos apstākļos, mēs neesam pieredzējuši nekādus būtiskus uzlabojumus, un iekšpolitiskā situācija valstī īsnībā ir pilnīgi valdības atbildība. Protams, mēs esam pieredzējuši arī tādas iedrošinošas ziņas no Irānas tautas, bet eh, viņi joprojām turpina ciest. Tādēļ ziņojumu vajadzētu papildināt ar vienu punktu, proti e, valsti vajag cienīt, ir jāciena tās iedzīvotāji un Irānas bagātā kultūra, varbūt to vajadzētu nodalīt tikai no valdības paļāšanas. Tā tad ir jāmēģina eh, skatīties arī uz pozitīvo, uz labo. Proti, protams, cilvēku cilvēktiesības tiek pārkāptas, eh, kodola jautājums joprojām nav atrisināts, bet uh, vajadzētu arī izcelt kaut ko patiešām iepriecinošu. Mēs saprotam, ka Irāna visā reģionā spēlē nozīmīgu lomu. Mums vajadzētu arī parūpēties par to, E, kāds tonis, e, tātad kāda ir valdošā gaisotne šajā ziņojumā, jo visu mēs nevaram mest pār vienu kārtu. Arī e, iedzīvotājs spēlē nozīmīgu lomu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Pirms došu vārdu Monisas kundzei, kas ir ēnu referente. Es vēlējos visus informēt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir pārcelts uz 19. oktobri uz 18.00. Es jau to vakar teicu, bet eh, iespējams eh, visi kolēģi to neuzzināja. Tā tad 19. Jās, prezidente. 19. Eh, oktobrs, pulkstens 18.00. Tagad Nunis skundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs jau esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas par Irānu. Jau šogad mēs pieņēmām trīs rezolūcijas bija dažādi pētījumi, bija semināri, mēs tur apspriedāmies par situāciju Irānā, runājam par to, ko Irāna dara reģionā, kāda ir tās strateģiskā nozīme. Tagad mums eh, tā, tā saskaņotā veidā ir uh, jānosprauž galvenās politiskās vadlīnijas, kādai ir jāizskatās Eiropas Savienības politikai attiecībā uz šo valsti. Es saprotu, ka ir paveikts patiešām liels darba apjoms, bet mums ir jābūt pietiekami piesardzīgiem jāparūpējas, lai ziņojums būtu pietiekami līdzsvarots. Eh, pašreizējais uzmetums ir patiesi noderīgs, bet eh, ziņojumā es saskatu vēl pietiekami daudz deficītu. Eiropas parlamentā mēs pietiekami daudz pievēršamies cilvēktiesību aizsardzībai, bet ziņojumā pārāk daudz tiek runāts par uh, reliģisko minoritāšu vajāšanu, bet tur nekas nav teikts par nāvis sodu, par attieksmi pret sievietēm, homoseksuālistiem un tā tālāk. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir rēģējusi uz vairākiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, un to skaits ir pietiekami liels. Protams, mēs nevaram šeit iekļaut pilnīgi visus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus un eh, to izpausmas veidus, bet eh, jāpadomā par tādu saskaņotāku pieeju. Runāju par kodoli ieročiem. Šeit nav nekādas atsauces uz eh, pēdējām aktualitātēm par Brazīlijas un eh, Turcijas piedāvājumiem Irānai un to sekām. Mēs eh, šeit runājot par Irānas ārpolitiku pārāk daudz runājam par Izrēlu un tālāk par Turciju runājot. Es tam pilnībā nevaru piekrist. Es piekrītu tam, ka Turcijai arī reģionā ir jāspēlē pietiekami svarīga loma, un mēs uh, atminamies, ka Turcijai ir pietiekami labas attiecības ar Irānu, un uh, arī Turcija varētu kaut ko darīt, lai uh, ietekmētu Irānas spēlējamo lomu šajā reģionā, lai varētu parūpēties par mieru un stabilitātes garantu. Protams, eh, Irānas attīst, attiecības ar Afganistānu, ar Centrālā Azijas valstīm nevajadzētu novērtēt par zemu, jo Irāna arī iesaistījās eh, cīņā pret talibaniem Afganistānā, un to mēs nedrīkstam ignorēt. Es piekrītu vispārīgai nostādnē šajā ziņojumā, bet, eh, ja mēs runājam par konkrētiem priekšlikumiem, tad šeit varbūt pietrūkst vairāk aspektu. Uh, Nu, ko Eiropas Savienība varētu darīt? Es jums varu nosaukt vairākus piemērus, piemēram, migrācijas politikas jomā. Ir seši tūkstoši Irānas bēgļu, kas atrodas Turcijā un joprojām gaida savu statusu noteikšanu. Nīderlandē un Vācijā jau ir konkrēts politiskās nostādnes, bet kādēļ mēs nevarētu izveidot tādu visu Eiropas politiku, padomājot, eh, ko mēs nākotnē darīsim, kā mēs tiksim galā ar šiem bēgļiem no Irānas. Lohbīlers kundze minēja 14. punktu, proti eh, pēc kādiem apsvērumiem mēs vadīsimies, ja lemsim doties uz Irānu vai nedoties, un kad uz turien sūtīt savus delegācijas. Mums ir e, jāizsmeļ pilnīgi visas iespējas, jāizmanto visi līdzekļi, lai varētu uzlabot savus attiecības ar Irānu un veidot pilntiesīgāku politisko dialogu. Beldera kunga ziņojuma priekšlikums ir visai schematisks, bet Irāna ir ļoti sarežģīta valsts, tur ir e, tik daudzšķautņaina sabiedrība, un ja mēs runājam par Irānas iekšpolitiku, mums ir jāpatur prātā visi sabiedrības locekļi, visas sabiedrības kategorijas. Ir daži priekšlikumi, kas man šķiet patiešām veiksmīgi, piemēram, interneta autora aizsardzība un jāparūpējas par to, lai lielas informācijas tehnoloģiju kompānijas, liela uzņēmuma, kas darbojas Eiropas Savienībā, neimportētu aprīkojumu uz Irānu, jo to varētu izmantot, lai apspiestu tieši šos uh, cilvēkus, kas publicē savus rakstus internetā. Uh, Ja mēs runājam par īpašajiem ANO referentiem, mēs vēlētos, lai būtu tikai viens īpašais ANO sūtnis, kura rīcībā būtu pilnvars, un viņš varētu risināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar Irānu. E, kas tāds tika jau izveidots 2002. gadā, bet mēs noteikti pie šīs sistēmas varam atgriezties. Kā jau iepriekš minēju, Mums eh, Beldera kunga piedāvātās kategorijas ir jāpapildina ar jauniem priekšlikumiem un jāpadomā par pareizā līdzsvaru garantēšanu šajā ziņojumā. Mēs eh, vēlamies runāt par cilvēku tiesībām visos to aspektos, visās izpausmēs, nevis tikai par reliģisko minoritāšu vajāšanu. Ja mēs runājam par sankcijām, Mēs pieprasījām sankciju piemērošanu nesenajās rezolūcijās. Sankcijas ir jāpiemēro, ja ir konstatēta cilvēktiesība pārkāpuma Irānā. Ir atsevišķas valstis, kas šādas sankcijas jau izmanto, bet mums ir jāpieprasa stingrāk nostāja no padomas puses. Priekšsēdētāji kungs, eh, ir vēl daudz darba, šo ziņojumu ir iespējams pamatīgi uzlabot, un es katrā ziņā vēlējos pateikties mūsu referentam par uh, sākotnējo priekšlikumu. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Nākamais ēnu referents ir Gāler kungs no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Bēlder kungam par ziņojumu tapšanu. Un kolēģi, kas iepriekš izteicās, uh, jau minēja, ziņojuma struktūra ir pareizi izvēlēta, ir eh, pieminētas gandrīz visas būtiskākās tēmas, un kolēģi pievērsās eh, vairākiem jautājumiem, ko es īstenībā pats vēlējos minēt, līdz ar to man vairs nav jāatkārtojas. Bet varbūt daži ierosinājumi. Šeit mēs runājām par ievilkumiem un atsevišķiem punktiem. Varbūt, ka varētu šeit vairāk punktu ieviest, nevis tikai uh, visur ievilkumus. Te sākumā ir tik daudz ievilkumu, tas varbūt ir par daudz, tos varētu apkopot. Ņemot vērā arī uh, aktuālākos jautājumus. Un līdz ar to varbūt nevajadzētu šeit arī minēt katru atsevišķo Eštons kundzes paziņojumu iekšpolitikas jomā. Belderkungs jau to daļai minēja. Mums vajadzētu labāk izprast, eh, kas tad Irānā notiek, kur ir galvenie spēlētāji. Protams, raugoties no ārpuses, tas vienmēr nav tik skaidri, bet jāsaprot, kāds ir šis spēku samērs, eh, kur tiek pieņemti galvenie politiskie lēmumi, kādas ir šīs proporcijas, jo kaut kas jau tomēr ir sakustējies. Eh, to noteikti vajadzētu pieminēt tātad tieslietu joma, dažādas padomes, ekspertu asambleja. Un, protams, arī parlaments, kas ir visai vājš, bet eh, to noteikti var uzlūkot par pietiekam spēcīgu diskusiju partneru. Un es domāju, ka iekšpolitika šeit nav pietiekami plaši iztirzāta. Eiropas Savienība ir uh, izstrādājusi vairākas politiskās vadlīnijas sadarbībai ar Irānu cīnoties pret narkotikām, attīstības jomā, sniedzot humāno palīdzību, uzņemot bēgļus savā teritorijā. Šeit ir pietiekami labi izstrādāta eh, sadarbības struktūra. Tas noteikti būtu jāpiemina šajā ziņojumā. Mums, kā Eiropas parlamentam, noteikti vajadzētu parūpēties par labāku informācijas apmaiņu un Eiro ņūs kanāls drīz sāks apraidi persiešu valodā. Es domāju, to noteikti arī vajadzētu pieminēt šajā ziņojumā. Cilvēktiesība jomā. Beldera kunga minētie gadījumi ir pamatoti, bet es varu piekrist kolēģiem, ka cilvēku tiesību pārkāpums eh, nevar aprobežot uh, tikai ar uh, reliģisko minoritāšu vajāšanas pieminēšanu. Tā tad ir vēl daudz citu sabiedrības grupu, kas uh, cieš no šiem pārkāpumiem - sievietes, homoseksuālisti un, protams, arī nāves sodu gadījumi nav nekāds retums Irānā. Katrā ziņā mums vajadzētu arī konkretizēt runājot par uh, Bahai vajāšanu, par to, ka uh, viņu garīgais līderis eh, tika apcietināts, viņš jau 20 gadus ir nosēdējis apcietinājumā, un mums ir skaidri un gaiši jāpieprasa viņa atbrīvošana. Apspriežot Irānas ārpolitiku, Es uzskatu, mums ir skaidri jāpaziņo. Tā nav tikai sadarbība starp ES un ASV. Šajā sadarbībā ir iesaistīts lielāks spēlētāju skaits, un ja mēs runājam par visu starptautisko skatuvi, arī par to, kas notiek ANO gaiteņos, mums ir jāparūpējas par to, lai visa starptautiskā kopiena apņēmīgi nostātos pret uh, Irānas joprojām izmanto to kodolu programmu, jo Krievija un Ķīna nav pietiekami apņēmīgas eh, piemērojot sankcijas, bet mēs varam veikt spiedienu uz Irānu, ja, jo visas ANO drošības padomas valstis, ja tās pieņem skaidru pozīciju un pateikt, ka visas eh, ir pret kodolu programmu, tad es domāju, Irāna sāktu eh, par to aizdomāties mums startautiskajā kopienā ir jābūt pietiekami eh, apņēmīgiem, mums ir eh, jāatbalsta citam citu, un tas arī raidīs pietiekami skaidru signālu. 22. punktā ir runāts par eh, attiecībām ar Turciju, un viena kolēģi jau izteica tādas kritiskas piezīmes, un jāņem vērā, ka tas, ko mēs dzirdam no Turcijas, šī valoda, kas tiek izmantota runājot ar Irānu, mums nevienmēr ir pieņemama, un bieži vien tas atstāja tādu visai dīvainu iespaidu. Ja mēs runājam par kodolu programmu, šo kodolu programmas jautājumu es vēlētos uh, paplašināt, lai tas tiktu apspriests tā pamatīgāk un padziļinātāk. Un varu piekrist arī tam, ko teica citi kolēģi, ka ir arī uh, jābūt tādam plašākam skatījumam uz citiem jautājumiem. Tas bija viss no manas puses. Paldies! La parola alla relatrice ombra della GUE, l'onorevole Le. Paldies. Tagad GUE NGL grupas vārdā Lozings kundze un tad Apalākī kungs. Paldies, ņemot vērā. Ņemot vērā to, ka mums vairs nav palicis daudz laika, es eh, dažiem jautājumiem detalizētāk pievērsīšos vēlāk. Bet tagad uh, izklāstīšu, kāda ir mūsu politiskās grupas pozīcija. Sākumā es vēlējos pateikt, ka šī politiskā situācija Irānā, sociāla, ekonomiskā situācija, cilvēktiesība pārkāpuma, mēs nevēlamies to nekādā veidā attaisnot. Uh, Bet īstenībā es vēlētos kritizēt Bēldera kungu izmantoto pieeju. Ir nepieciešams uh, grozīt Eiropas un ASV strateģisko politiku pret Irānu. Mums vajadzētu uh, valsts izolāciju pārtraukt, nevis to tikai spēcināt. Ja mēs runājam par kodolu programmu, šeit ir jāpanāk progress un vajadzētu parūpēties, lai tuvējos austrumos rastos no kodola ieročiem brīva zona. Mēs atbalstām uh, politiskā dialoga izveidi pilnīgi visos līmeņos, lai varētu panākt mierīgu un diplomātisku risinājumu Eiropas Savienības Irānas politikā. Es domāju, ka sankciju pāsināšana, spēcīgāk sankciju izmantošana nenovedīs pie destabilizācijas reģionā. Tieši pretēji, tās sankcijas. kas tiek izmantotas bieži vien uh, spēcina Ahmadeniģada kunga pozīcijas, jo tas viņam ļauj atspoguļot rietumus kā tādus ļaunos. Un tādēļ mums vajadzētu padomāt, kādus mērķus mēs varam sasniegt ar sankciju izmantošanu. Lūdzu, to pārdomāsim. Un es vēlētos arī sīkāks paskaidrojums no referenta. Uh, Un visbeidzot, eh, atsaucoties uz Lohbīlērs kundzes teikto, es atbalstu viņas vārdus un mums vajadzētu parūpēties par to, lai Eiropas Savienības pilsoņu attieksme pret Irānas pilsoņiem būtu pietiekami diferencēta, jo visus nevar mest pār vienu kārti un saprotot, cik bagāta un daudzšķaitņaina ir šī sabiedrība, mēs varētu arī mainīt mūsu pilsoņu domāšanas veidu un nevajag visu tikai reducēt uz sankcijām un runāt par vienas varas uh, trumpju izcīnīšanu pret otru varu. Nē, tam jāpieliek punkts. Paldies. Grazie, kolēģa Lēzing. La parola al... Dievs Lēzings kundzei. Tagad vārds ar Laki kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Šeit iezīmējās diezgan liela vienprātība jautājumā par to, ka šis ziņojums ir nepilnīgs un nelīdzsvarots. Un uh, šajā pašreizējā formā tas nedod ieguldījumu Eiropas Savienības politikas veidošanā pret Irānu. Tātad šis ziņojums ir jālabo, jāgroza un uh, mēs nevaram vienkārši tikai apstiprināt ASV valsts departamenta nostāju. Mums ir jāapzinās uh, situācijas sarežģītība, tas, ka Eiropai pašai ir savas politiskās intereses Irānā, un mēs nevaram vienkārši uh, atkārtot, ko saka ASV valsts departaments, jo tas pats uh, nerunā vienu to pašu valodu, ko pirms četriem vai pieciem mēnešiem. Arī šeit situācija ir mainījusies. Un Lokbīlers un Kīzas uh, teikt, to varu atbalstīt, ka, ka ir jāgroz gan uh, ziņojuma tonis, gan saturs. Galvenās problēmas ir tās, ka netiek no vienas puses nošķirts pašreiz valdošais režīms Irānā un Irānas tauta. Irānas tauta ir viena no civilizētākām un demokrātiskām kam tautām pasaulē. Ja vi, šī tauta varētu brīvi paust savu viedokli, tad Irāna būtu tikpat demokrātiska valsts kā jebkura Eiropas valsts. Katrs, kas pazīst Irānu, var to apliecināt. Un uh, irānieši ļoti lepojas ar savu valsti. Un uh, ir arī uh, reformisti šajā valstī. Un jāsaka, lielākā Irānas tautas daļa neatbalstīt Eiropas Savienības un ASV politiku attiecībā uz sankcijām, jo tās uh, tikai nostiprina Ahmadīneģāda valdības pozīcijas. Un to visi zina ANO, ka um, nepārdomātas sankcijas stiprina valdošos režīmus, nevis novājina to pozīcijas. Uh, šajā ziņojumā ir uh, teikts uh, pozitīvas lietas pret, par sankcijām pret revolucionāro gvardi, ka tās varot būt efektīvas un nenodo, nenodara uh, kaitējumu Irānas tautai, bet ja šīs sankcijas nosaka pret visu Irānas eksportu, tās negatīvi ietekmē uh, Irānas iedzīvotājs, un vienīgais uh, rezultāts ir tāds, ka nafta tiek import, eksportēta uz Ķīnu, un režīms nostiprinās, un nekāds demokrātijas progress Irānā netiek veicināts. Nākošā lielā problēma ir tā, ka nav nodalīts Irānas politiskais jautājums, kur mums ir nepieciešama stingra nostāja cīnoties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem, ir jāatbalsta visā, visiem spēkiem demokrātija, un no otras puses kodola programma jo pretējā gadījumā mēs kaitējam Eiropas Savienības interesēm. Mēs eh, ignorējam Turcijas priekšlikumu par sankciju pārskatīšanu. Un patiesībā visi eksperti, arī ASV eksperti, uzskatīja, ka tas būtu risinājums, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienības stratēģija pret Irānu ir kontraproduktīva. Šāds priekšlikums sākumā guva arī prezidenta Obamas atbalstu, un ASV jau pagājušā gada oktobrī to ierosināja, un šis priekšlikums bija ļoti saprātīgs un mums patiesībā vajadzētu pateikties Brazīlijai un Turcijai par to nostāju šai jautājumā. Tas ir veids, kā virzīties uz priekšu un izvirzīties, izvairīties no citiem risinājumiem, kas ir sankcijas un gal galā var novest pie kara. Eiropieši ir miermīlīgi cilvēki, bet mēs neapzināmies to, ka ASV arvien lielāku ietekmi gūsta uh, kara kurinātāji, militārais kompleks un pēc Afganistānas un Irākas tagad viņi gribētu uzbrukt Irānai. Viņi grib, lai tiktu pastiprināts sankcijas, lai Irāna tiktu pasludināta par starptautisko tiesību pārkāpēju un Irānā ir pilnas tiesības bagātināt urānu saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, un tas nav atkarīgs ne no režīma, ne no Ahmadineģāna. Un uh, visa Irānas tauta atbalsta šādu nostāju, jo Irānai ir šādas tiesības, un risinājums ir jārod uh, ar citiem priekšlikumiem un uh, Turcijas prezidents arī ir nācis klajā ar šādiem priekšlikumiem. Un pēdējais. Mēs nevaram vainot Turcijas valdību par attieksmi pret Irānu. Šādi izteikumi ir jāagroz šai ziņojumā. Turcija dod labu ieguldījumu, sva, nopietnas problēmas risināšanai un komisijai un padomē būtu jākoriģē sava politika attiecībā uz Irānu. Un uh, mums uh, ir jāizvairās, jāsvītro šies, šīs prasības pašā ziņojuma beigās. Es ļoti labi pārzinu situāciju Irānā, es zinu, ka pastāv reformistu kustība, esmu vairāk kārt šo valstu apmeklējis un uh, man ir ļoti liela simpātijas pret šo valsti, un es ceru, ka mēs visi kopīgiem spēkiem panāksim labāku Irānu. Paldies! Paldies vārds eh, kolēģim Lansberģim. Paldies priekšsēdētāji. Eh, iepazīstoties ar šo Belderkunga pilnīgo un izsvērto ziņojumu, uh, man tomēr jākonstatē, ka mums trūkst viens svarīgs punkts mūsu ar politikas pieejā. Šeit ir runa par demokrātijas trūkumu, tas ir tik kliedzoši, ka pat nav pieminēts. Varbūt to kaut kur tomēr vajadzētu iekļaut šai ziņojumā, kur ir uh, minēta Irānas republika, varbūt tādu pavisam nelielu grozījumu. Tas ir viens no satraucošākajiem režīmiem pasaules nedemokrātiskajās valstīs. Irāna ir visbīstamākā no šiem režīmiem. Paldies! Kolēģi Salafranka. Paldies priekšsēdētāji! Gālerkungs jau pauda manas grupas viedokli, un es varētu tikai pateikties Belderkungam par viņa veikumu, gatavojot šo ziņojumu. Tas būs lielisks pamats, uh, izstrādājot Eiropas tautas partijas pozīciju, lai ne tikai pieņēmtu atkal kādu rezolūciju, bet lai mēs izstrādātu turpmāko attiecību perspektīvu perspektīvu attiecībā uz Irānu. Šeit uh, mēs varētu norādīt, ka, protams, ir dažādas interpretācijas iespējamas attiecībā uz to, kā Irāna pārkāp uh, kodolieroču neizplatīšanas līgumu, un visi noteikti arī zina par to, ko, kas Irāna ir padoma uh, un par uh, sankcijām nobalsoja pat tādas valstis, kas parasti ir draudzīgi noskaņots pret uh, Irānu, tādas kā Krievija un Ķīna. Šajā valstī notiek kliedzošas cilvēku tiesību pārkāpumi, un ir ļoti pareizi, ka Belderkungs par to runā un um, tas mums jāpatur prātā, kad mēs veidojam uh, attiecības ar Irānu, un mums ir jāiestājās par mūsu uh, vērtību ievērošanu. Protams, ir tādi, kas kritizē, ka šie jautājumi te nav iekļaujami vai gluži pretēji, ka Belderkungs par dažiem jautājumiem pārāk daudz šeit runā, vai kaut kas nav iekļauts. Un es domāju, ka šādas detaļas mēs varam atrisināt un varam izstrādāt tādu nostāju, kas paustu dažādu komitejā pārstāvēto grupu viedokli. Es domāju, ka šis ir varbūt viens no uh, lieliem melniem caurumiem mūsu politikā. Diemžēl līdz šim mēs neko skaidru Irānas jautājumā nesam teikuši, mums šādas pie, pieejas nav īsti bijis. Un, protams, daži jautājumi vēl ir jāprecizē, Beldera ziņojumā, bet es gribētu pateikties viņam par līdzinējo veikumu un esmu pārliecināts, ka vēl nedaudz piestrādājot, mēs nonāksim pie ļoti liederīga dokumenta un to atbalstīs viss šeit. Priekšsēdētais paldies, Sela Frankas kungs. Un tagad, kā pēdējam, es došu Belderkungam vārdu atbildēm. Paldies, priekšsēdētāji! Nu jā, ja tas būtu manā ziņā, es eh, jums būtu piedāvājis tādu ziņojumu, kas būtu četreiz garāks, bet man vajadzēja tik daudz te svītrot un visu pilnīgi tādā konspektīvā veidā atspoguļot. Tas nebija vienkārši. Es vēlējos pateikties kolēģiem par uh, domu apmaiņu, par viedokļu apmaiņu. Uh, Un, protams, mēs šeit eh, nevaram pilnīgi visu iekļaut. Es saprotu, ka kolēģi te rakstīs arī grozījumus par eh, sieviešu diskrimināciju un tā tālāk, par sieviešu organizāciju diskrimināciju, bet, nu, lai būtu lakonisks, es vēlējos pateikt, ka man ļoti daudz vajadzēja izlaist šajā ziņojumā, jo man bija ierobežojumi, cik daudz rakstu zīmes tev ir iespējams iekļaut, bet, eh, nu, labi, ka kolēģi man paziņoja savas domas. Eh, kolēģi runāja par empātiju. Ar Lakī kungs to minēja, un viņš ļoti labi pazīst Irānas eh, ekonomisko situāciju, sociālo, ekon, sociālo uh, situācija, un šajā valstī ir ļoti daudz cilvēku ar universitātes izglītību, ar augstāko izglītību. Tie ir ļoti lepni persieši, kas ir lepni uz savu valsti, kas ir pietiekami lepni, un viņiem arī ir empātija. Hoseins Askānī kungs teica, ka ir desmitiem miljārdu cilvēku, kas uh, atbalsta Irāņus, un paldies, pateicoties dažādām uh, sankcijām, eh, ir tomēr zināma stagnācija valstī. Bet eh, jāņem vērā, ka valstī ir ļoti liela resursu izšķērdēšana, un e, neskatoties uz to, tomēr ļoti daudz izjūt empātiju pret Irānas tautu. Bet e, tas, kā viņi tagad šķērdējas ar naftu un gāzi, tas ir vienkārši nepieļaujami. Protams, nav šaubu, ka e, mēs. E, solidarizējamies ar Irānas tautu, un tas tiks atspoguļots arī grozījuma veidā. Jums, protams, ir jāsaprot, ka valstī ir ļoti aktīvas cīņas par varu. Es patiešām ļoti uh, uzmanīgi sekoju tam, eh, kā Ahmadīniģanta kungs izturējās pēdējos mēnešos, kad viņš arī tika kritizēts parlamentā, viņš bija būtiski apvainots, un viņš pat vēlas bezmaz izveidot pats savu ārlietu kabinetu, lai izvairītos no kritikas. Jāņem vērā, ka mēs redzam tādu vairāk viedokļu uzplaukumu, un mums vajadzētu saprast, eh, kādi reliģiskie spēki ir noteicošie šajā valstī un uh, ko teica sociālistu grupas pārstāve. Protams, šajā Islama republikā ir arī e, sunītu mazākums, un viņiem arī pienāktos tiesības brīvi baudīt savu reliģisko brīvību. Un to visu es arī nevarēju iekļaut ziņojumā, arī uh, e, nomētēšana ar akmeņiem. Uh, Un Wall Street eh, nesen bija ļoti labs raksts par to, eh, kāda ir situācija Irānā un Protams, šāda informācija ir pieejama visiem, un mēs vēlējāmies vienkārši veikt tādu pietiekamu loģisku izvērtējumu, skatoties uz to, kā Eiropas Savienība var uzlabot iekšpolitisko situāciju Irānā, parūpējoties par demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanu cilvēktiesību situācija valstī ir ārkārtīgi sarežģīta un ņemot vērā to informāciju, kur esmu iepazinies, tie ir neatkarīgi zinātnieku atzinumi. Es jums to Lakija kungs var piedāvāt. Tur ir ļoti daudz tādu Irānas speciālistu, kas ir rakstījuši šos rakstus, un viņi ļoti labi atspoguļo, kā elite mēģina nokļūt pie varas un ar kādiem instrumentiem mēģina to panākt. Bet jāskatās, ka Ahmans Hamene arī ir ļoti spēcīgs uh, pretinieks Ahmadinečadam, un ir jāsaprot, kādas ir šīs varas spēlītas valstī, un ir ļoti daudz rakstu, ar kuriem mēs varam iepazīties, un īstenībā, uh, ja tiek uzdots jautājums, kur tad ir palikuši šī nauda, kas iegūta par naftu, uh, cik daudz varēs uz to atbildēt. Tā tad iekšliet situācija, cilvēktiesības, tiesības, Es saprotu, šeit ļoti daudz ko var iekļaut, bet man bija jābūt lakoniskam. Ā, Lohbīlers kundze, te vēl. Uh, teica, šis ir ziņojums par Eiropas Savienību un Irānu, un, protams, es tā, kā tādu to arī sagatavoju. Es saprotu, ka šie briesmīgie cilvēktiesību pārkāpumi ir kaut kas kliedzošs, un mums tie ir jānosauda, bet arī komisijai vajadzētu padomāt, kā ar kādiem nolūkiem mēs dosimies uz Irānu. Piemēram, eh, ja ir cilvēktiesību pārkāpumi konstatēti, tad tas ir labs iegans, lai dotos uz šo valsti. Un Arī kodola programma ir eh, tāds milzīgs sloks, mums jādomā arī par enerģētikas jomu un Es domāju, ka kodola programmas jomā mums vajadzētu piemērot pietiekam racionāls sankcijas, tajā pašā laikā parūpējoties par pietiekam labu diplomātisku risinājumu, bet būsim reāli. Uh, Ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek, eh, piemēram, eh, tuvējos austrumos, eh, arī arābu pasaulē, Dohā, daudzi uzskata, ka vispār šo programmu vajadzētu beigt ar militāriem līdzekļiem, tātad mūsu pieeja ir vēl ļoti miermīlīga. Un par attiecībām ar Turciju runājot ko Irāna un Ahmadineģats dara šajā situācijā un ko viņi vispār plāno, viņš vēlas dot uz Libānu, uz Libānas dienvidiem un vērsties pret Izrēlu, un Libānas iedzīvotāji saka, tā ir pilna, pilnīga provokācija, un Irāna vienkārši uzspļauj uh, valdošajam viedoklim, un viņi dara to, ko vēlas. Un jāņem vērā, ka ja Irāna šādi darbojas, ir cilvēki, kas mēģina varbūt attaisnot uh, Turcijas attieksmi, nu varbūt tas uh, nav tik pamatoti, ir jāsaprot, kuram tad īsti ir taisnība šajā strīdā, bet mums noteikti ir jāapzinās, kāda ir Eiropas Savienības piekoptā ārpolitika attiecībās ar Irānu. Un pagaidām eh, tā netiek pilnvērtīgi īstenota. Mums ir jāsaprot, ka arī Turcija ir mūsu partneris, bet ja Turcija, kas ir iestāja valsts, kandidāta valsts, neņem vērā to, ko mēs vēlamies, tad mūsu pieeja tiek fragmentizēta, tādēļ mums vajadzētu raidīt pietiekami nepārprotams signāls un Es to esmu iekļāvis arī savā ziņojuma priekšlikumā, es tur esmu paudis savu redzējumu, un e, tas īstenībā bija viss, ko es vēlēju teikt. Paldies! Honorevoli Nēca. Nēca kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Nu, es īstenībā nevēlējos izteikties šajās debatēs, jo Anajāki kungs jau ļoti labi uh, Eh, atspoguļoja savu viedokli, bet eh, tagad uzklausot Beldera kungu, es tomēr vēlētos paust divas piezīmes. Pirmām kārtām Eiropas parlamenta ziņojums par situāciju Irānā un par Eiropas Savienības un Irānas attiecībām nevar būt tikai eh, personiskā viedokļa atspoguļojums šim ziņojumam ir jāatspoguļo vairākuma nostāja Eiropas parlamentā. Pēdējās tikšanās ar Bēldera kungu man lika bažīties, ka viņš varbūt e, visus uzskatus nav iekļāvis savā teksta redakcijā. Uh, Un, ja viņš joprojām turpinās aizstāvēt savu pozīciju, es rēķinos ar pašu ļaunāko. Un tas būs patiešām bēdīgi, ka šāds ziņojums tiks noraidīts vai arī atpakaļ, nosūtīts atpakaļ uz komiteju. Mums no tā vajadzētu izvairīties par katru cēnu. Tā tad eh, referentam noteikti ir jāņem vērā savu kolēģu viedokļi, un, protams, es saprotu, uh, ka kolēģi ir jāciena tikpat lielā mērā kā viņš pats. Paldies! Prendendo a, lo spunto dall'intervento della collega, volevo ricordare che la, il termine per la presentazione. Paldies visiem! Jūs varat iesniegt grozījumus līdz 19. oktobrim 6.00. 30. datumā ir plānots balsot un Beldera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka cienītāja kolēģie Neicai vispār nevajadzētu bažīties par kaut ko. Visi kolēģi var iesniegt grozījumus un pēc tam Eiropas parlaments balsos. Protams, mums ir jāapzinās, ka parlamenta deputātu viedokļi nav identiski un jāsaprot, kuri argumenti tad beigās uzvarēs. Es labprāt eh, pieņemšu Neicas kundzes un citu kolēģu grozījumus. Esmu gatavs ar kolēģiem sazināties, jebkurā brīdī izstrādāt kompromisu grozījumus un vienkārši mums vajag piedāvāt pietiekami pamatots racionāls argumentus un nevajag vadīties no emocijām. Jā, protams, emocijas eh, mums kā cilvēkiem ir piederīgas, bet varbūt šoreiz tās atstāsim maliņā un uh, būsim pietiekami loģiski. Es, protams, eh, esmu ļoti daudz eh, domājis par šo jautājumu, es esmu iepazinies ar pietiekami lielu dokumentu skaitu. Naicas kundze, ja jūs tagad man uzbrūkat, nu jā, ļoti labi, tāds ir jūsu demokrātiskās tiesības, eh, bet Ehm, īstenībā mums jāsaprot arī, kāda ir iekšpolitiskā situācija Beļģijā. Paldies. No, um... no, es atvainojos. Okay. No, en réaction à ce que vient de dire notre collègue. Gribētu reaģēt tam, ko teica kolēģis. Es nevēlējos eh, neko teikt par uh, valdības veidošanu Nīderlandē, un tādēļ es ceru, ka jūs neizteiksieties priekšpolitiku manā dzimtajā valstī. Uh, Otrām kārtām. Es biju tik emocionāli noskaņota tādēļ, ka jūs īstenībā, nu, uzkāpāt man uz vāršu dzīvi. Ņemiet to vērā. Paldies. Grazie, jo chiuderei qui. E... Paldies visiem par komentāriem. Laika nav daudz, respektīvi vispār vairs nav. Un līdz ar to